Good morning, everybody. I think uh, we're... Labrīt, kolēģi. Es domāju, ka mēs esam gatavi sākt. Esmu priecīgs, ka ir ieradušies lielāk, lielākā daļa no ēnu referentiem, tāpat arī ir ieradušies citi kolēģi, kuriem noteikti ir kas interesants sakāms. Prendergastas kundze teica, ka viņa vakar bija Horvātijā un eh, strādāja kopā ar māsām, medmāsām, tā kā varbūt viņai arī būs eh, kas interesants pavēstāms. Es vēlējos informēt arī par to, ka vīdes komitejā būs uh, ziņojums, uh, Vēsbergis kundze ziņojums, par kuru balsos, un man ir liels prieks, ka viņi tomēr varēja ierasties pie mums. Uh, daži ievadvārdi. Es vēlējos visiem pavēstīt, ka šī sanāksme tiek pārādīta internetā, tāpēc es uh, sirsnīgi sveicu mūsu klausītājus, kas mūs klausās tieši saistē, un esmu pārliecināts, ka ļoti daudz cilvēki no profesionālām organizācijām uh, arī ir ieradušies, tāpēc arī jūs sirsnīgs veids mūsu sanāksmē. Vēlējos eh, jums arī pavēstīt, ka jūs varat sekot līdzi mūsu darbam mūsu mājaslapā, un jūs varat arī pasūtīt eh, mūsu apkārtrakstu, kas ir pieejams arī eh, mūsu mājaslapā. Labi, tad tagad pievērsīsimies mūsu pirmajam darba kārtības punktam. Pavisam drīz došu vārdu Bernadetē Verņo, kura ir arī vicepriekšsēdētāja, bet uh, es gribētu sirsnīgi sveikt Tīčer kungu, kurš ir komisijā atbildīgs par šo dosiju, un viņš arī vēlāk izteiksies. Esmu pārliecināts, ka viņš ir rūpīgi izpētījis visus grozījumus. Tāpat arī šī ir ļoti laba iespēja apspriest eh, grozījumus, kas ir iesniegti. Esmu pārliecināts, ka Bernadete pavēstīs eh, savu viedokli, un pēc tam es arī aicināšu izteikties Vaisgerbers kundzi, jo viņai būs jādodas uz balsojumu. Uh, pulkstens desmitos, tāpat arī došu vārdu Buzoju kungam, eh, zaļo koordinatoram, tāpat arī do, došu vārdu Turai, Turnai kungam, šķiet arī Gustavson kungs ir klāt, kurš pārstāv goe. Es šodien pārstāvēšu Maklārkins kundzi, viņa man ir iedevusi savas piezīmes. Eh, Švāba kungs arī iespējams gribēs izteikties. Prendergastas kundze, vai arī jūs ko teiksiet? Jā, šķiet, ka visiem ir kas sakāms. Mums ir jābalso pulkstens desmitos. Es eh, ceru, ka mums būs pietiekami daudz laika, lai visi varētu izteikties. Došu vārdu tagad Benedetē Verņo, lai viņa mums eh, pastāstītu par grozījumiem. Zidon, bonjour à tout! Paldies, priekšstādātāj, kungs! Eh, labdien visiem! Un sākumā es gribētu teikt paldies visiem kolēģiem, un arī ēnu referentiem, ar kuriem mēs ļoti intensīvi sadarbojāmies. Vakar, vakarā bija pirmā sēde kurā tikāmies un gribu teikt, ka jau no paša sākuma, kopš strākā, sākam strādāt pie šī jautājuma par o, profesionālo kvalifikācijas atzīšanu, mēs uzsvērām, cik ārkārtīgi nozīmīgi ir mobilitāte, un tas varbūt arī izaugsmas un nodarbinātības avots. Un tā varbūt arī jauna ēra iekšējiem tirkum, tas ir nozīmīgi pilsoņiem mūsu komisija apstiprināja savu interesi. 663 eh, grozījumus kolēģi ir iesnieguši. Laimīgā kārtā eh, šo grozījumu eh, gars ļauj mums izdarīt secinājumu, ka mēs varēsim rast kompromisus, labus kompromisus, bet mums vajadzēs nedaudz vairāk laika nekā paredzēts. Un es lūdzu komisijas sekretariātām, lai balsojums uh, uh, tiktu pārcelts uz 10. janvāri. Un uh, es ceru, ka koordinātori šo datumu apstiprinās šovakar, jo nu praktiski visas grūsas ir uh, piekritušas uh, atvirzīt šo termiņu, lai uh, būtu labāka kvalitāte dokumentam. Šis dokuments ir ļoti nozīmīgs, nav tādu ārkārtīgi lielu pārsteigumu. Pirmā tēma, uh, ar kuru mēs saskaramies, tā ir profesionālā karta. Tās ir tādas plašas diskusijas jau vairāku mēnešu garumā. Var diskutēt par termiņiem, par to ir daudz grozījumu, vai arī par faktu, ka a, apstiprināšana ir uzņemošajā dalību valstī. Lai arī es atgādināšu, ka tas jau ir. Uh, tā, tad, kad atzīšana notiek automātiski vai arī vispārēji, ja ir nu, jautājumu, kas skar um, veselības aprūpe vai drošību. Šeit nu nebūs nekā tāda um, atlaiža. Es uh, drīzāk uh, esmu par uh, pilotu projekta apstiprināšanu, kas uh, drīz būs. Uh, Karta ir brīvprātīga, elektroniska un tā darbojas pateicoties AMI sistēmai. Tātad izmaksas būs samērā ierobežotas. Un vēl ir iesniegti daudz grozījumu par deleģētajiem aktiem, izpildes un deleģētie akti, kuri precizēs noteikums katrai a, profesijai, a, uz kur tiks attiecināta kārta, tiks izstrādāti. Uh, pēc nacionālo ekspertu un arī uh, speciālistu konsultācijām. Tā jau tas tagad notiek, un uh, 86. grozījumā tas vēlreiz tiek uzsvērts, un līdz ar to visas domstarpības un divējāds tulkojums tiek uh, atcelts. Un gribu vēlreiz uzsvērt, ka vienīgais efektīvais veids, Uh, kā panākt to, lai uh, iestādes uh, strādātu efektīvi un ātri un ievērot arī noteiktos noteikums ir šī atzīšana. Un tā tad šī atzīšana nekādā veidā nedod tiesības ekskluzīvas. 200 60 Tas 6. un 312. grozījumā tiek runāts par to, ka tās valsts, kurās netiek reglamentēta kāda profesija, tur vismaz ir jāapstiprina diploma. Nākošais nozīmīgais temats ir uh, daļēja pieeja. Un par šo daļējo pieeju runājot, jāsaka, ka plašs vairākums piedāvā nu vismaz izslēgt veselības aizsardzības profesijas vai tādas profesijas, kas ir saistīts ar. Uh, um, valsts drošību un automātiski atzīstamās profesijas. Tas ir tas, ko es arī atbalstu, un, protams, ka mēs varam arī vēl diskutēt ar ēnu referentiem un ar citiem kolēģiem, kas jautā, strādā pie šī jautājuma. Attiecībā uz to, ka nacionālajām autoritātēm jābūt iespējai izmeklēt, uh, tad, kad ir kāds aizliekums uh, katrā atsevišķajā gadījumā, un tā ir tad viņu atbildība. Ir konstruktīva attīstība iespējama Un es domāju, ka šeit arī mēs radīsim tādu interesantu vienošanos. Tagad nākošais jautājums par praksi. Es domāju, ka šeit arī var rast uh, risinājumu, jo lielākā daļa grozījumu ir vērst uz to, lai uh, atlīdzības līmenis tiktu atcelts. Es zinu, ka tā ir juridiska problēma, bet mums ir jāatrod risinājums. Uh, Un uh, pēc uh, konsultācijām ar juridisko dienestu ceru, ka būs iespējams rast piemērot risinājumu. Tagad par kopējo izglītības ietvaru. Es esmu pārliecināta, ka tas ir ļoti daudz sološs instruments un var pat teikt, nu tāds absolūti nepieciešams. Un es atbalstu elastīgumu Uh, priekšlikums, kurus izteica Bušoja un Rošfolkungs. Tagad par lingvistisko kontroli. Šis jautājums ir ļoti delikāts. Ir um, vienāds viedoklis par to, ka tas ir nepieciešams un ka ir iestādes, uh, kas uh, to uzrauga, bet mums būs vēl jāstrādā pie visiem praktiskajiem jautājumiem. Un mēs zinām, ka dažkārt sarežģītie jautājumi ir tieši praktiskajā pielietojumā. Tagad par trauksmes mehānismu. Atcīmdzot ir jautājums, kas rodas starp nevainības prezumciju un pacientu drošību no otras puses. Nu, atkarībā no uh, nacionālās prakses. Un tas ir jautājums, par ko mums vēl jādiskutē, pirms rodam uh, kompromisu. Es redzēju, ka Maklārkins kundze un Tūrunens kundze ir iesniegušas grozījums uh, kas atbilst 37. un 75. grozījumam, ko iesniedz, un tur bija daudz tādu neskaidrību. Es gribētu, lai mēs atgriežamies pie diskusijām, lai rastu risinājumus, lai varētu garantēt pacienta drošību, neapšaubot neapžau, arī profesionāļu un strādājošo tiesības. Mūsu priekšsēdētājs runāja par uh, medmāsām. Nu, protams, ka nevaru runāt par šo jautājumu nepieminot medmāsu jautājumu un runāšu tagad par dažādiem sektoriem un medmāsu darbu. Es domāju, ka mums ir jāatrod risinājums, un tas jāatrod pietiekami ātri. Tas skar poļu un rumāņu medmāsas īpaši. Un prasība līmenis attiecībā uz 12 gadu skolas apmācību, tas šis jautājums paliek tāds ļoti sarežģīts. Un, protams, ka ir gatavība diskutēt vairākas nedēļas par to, un tā arī darīsim. No manas puses un raugos uz Andrejās un Vaisbergers kundzi, es esmu, teiksim, tādās ļoti dalītās domās. Uh, par šo dubulto uh, uh, apmācības ceļu. Bet tas rada uh, nevienlīdzīgu un pat diskriminējošu situāciju. Un grūzījumu, kas ir iesniegt, un tautas partijas kolēģi to ir iesnieguši, tie ir tādi nepietiekami, uh, lai uh, nodrošinātu augsts kvalitātes līmeni īstenošanu. Un vēlreiz atkārtošu, neiet runa par uh, izglītības uh, sistēmas, duālās uh, izglītības sistēmas apšaubīšanu, kas ir pierādījis sevi citās uh, profesijās, bet vienkārši uzdot jautājumu, lai zinātu, vai šī sistēma aizvien vēl ir piemērota medmāsu profesijai tādā izpratnē, kādā tā tiek. Uh, tā kā tas tiek darīts daudzās dalībvalstīs. Un tādēļ man liekas, ka ļoti nozīmīgi atsaukties uz uh, izmīt, izglītības sistēmas specificitāti. Es runāju par duālo izglītības sistēmu, pat ja tam ir nepieciešama definīcija. Laiks rīt, nerunāšu pārāk ilgi, un es uh, ierosinu diskusijās paust katra uh, viedokli Es, protams, varētu runāt arī par notāra profesiju vai mediķa profesiju, bet mēs visi zinām, kādi ir jautājumi, un ir arī plašs vairākums parlamentā. Un mēs tiksimies arī ar ēnu referentiem, lai sastādītu koherentu parlamenta pozīciju, kas būtu plaši atbalstīta un arī kas varētu arī uh, padomē rast. Uh, vairākumu uh, profesionāļu un pilsoņu interesēs. Atgādināšu, ka pirmā sēde uh, ar N referentiem bija vakar, otra uh, sēde ir paredzēta 21. Uh, uh, novembrī Strasbūrā pusotru stundu, un uh, trešā būs 1. janvāra sistēmā un ceru, ka balsojums būs 10. janvārī. Un paldies! Tagad mm, uzklausīšu kolēģus, uh, lai viņi atbildētu uz manas izteiktajām domām. Paldies! Ir ļoti daudz grozījumu, un jūs arī daudzus komentējāt. Jūs arī teicāt par to, ka koordinatoriem ir jāvienojas par kompromisu, un es domāju, ka mēs varam tomēr rēķināties ar veiksmīgu kompromisu un labu balsojumu. Un mūsu komitejā mēs redzam, ka par šo tēmu tomēr valda gandrīz uh, vienprātība. Tagad došu vārdu uh, Veisgarberes kundzei, atzinuma autorei. Anja, lūdzu, lūdzu nepārāk ilgi jo mums ir vēl daudz darāmā. Lūdzu, kas notiek vidas komitejā? Jā, ja, vielen dank, Herr Vorsitzender, auch um, für das Verständnis. Hm. Paldies. Es uh, runāšu tikai par svarīgākajiem punktiem. Par daudziem jautājumiem mēs esam spējuši vienoties un vienojušies par kompromisu, piemēram, par uh, pacientu pieeju, te um, ir runa par to, ka ir jāskat katrs atsevišķs gadījums atsevišķi. Runājot par valodām, šeit ir jau sasniegts labs līmenis, bet tas ir īpaši nozīmīgs jautājums tieši uh, veselības aizsardzības nozarē. Un um, šī um, um, profesionālo kvalifikāciju atzīšana tieši attiecībā uz um, medmāsām ir īpašs atsevišķs jautājums. Un te ir jāskatās arī, ko domā padome. Turklāt ne tikai Vācija, bet arī citas valsts - Malta, Slovākija, Nīderlanda, Ungārija, Luksemburga un Austrija un citas, jo to attieksmi iespējams var um, izraisīt to, ka direktīva netiks pieņemta. Vispirms gribu teikt lielu paldies uh, par atvērtību šajā sadarbībā ar referentiem, bet mazliet bija arī vīlusies par šiem ievadvārdiem attiecībā uz medmāsām, jo iepriekš jūs tomēr izrādījāt tādu lielāku atvērtību vai pretimnākšanu. Un manis minētajās valstīs nav 12 gadu vispārējās izglītības prasības, un līdz ar to uh, šajās um, um, reāls skolās uh, katram otrajam um, abiturientam nebūtu pieeja šai profesijai, ja viņi to vēlētos. Un šeit tāda ārkārtīgi nozīme iegūst profesionālā izglītība. Mēs zinām, ka Eiropā ir augsts jauniešu bezdarbs Vācijā šī situācija ir daudz labāka un prasības ir atšķirīgas nekā tās, kas šobrīd ir direktīvas projektā. Manuprāt, tas nav īsti pareizi pieprasīt izglītības kvalitātes paaugstināšanu, bet pilnībā ignorēt to, kas ir um, pielikumos. Mm, pielikums, uh, pielikuma teksts ir uh, nāk no 77. gada, un nezinu, un nezinu, kāpēc galvenā loma ir piešķirta pamat izglītībai skolā. Un uh, Pēters Līze um, savā komitejā ko, ir sacīja, ka viņam ir gan vidējā izglītība, gan augstākā izglītība, un tomēr Uh, nepārvērtējam nozīmi tieši šajā uh, ar medicīnu, ar veselības sadarbību saistītā profesijā, vai tas būtu ārsts vai medmās, ir praktiskajai, tātad praksē, ko iziet uh, students vai jaunais ārsts vai medmās. Apvienotajā karalistē lielākā daļa medmāsu, kas ierodas tur no ārzemēm, nāk no Vācijas. Un šī duālā sistēma vai dubultā izglītības sistēma nozīmē tādu soli pretī otrai pusē, kas atšķirās no pozīcijas, kas ir man un Andrēsam Švāvam. Un būtībā šī 12 gadu ilgstošā izglītība šajā tekstā ir, nu, var teikt, tur vērojam tādu harmonizāciju virzienā no apakšas uz augšu. Mēs varam saglabāt šo, šīs minimālās prasības, piemēram, kā piemēram šie desmit eh, izglītības gadi, bet neesam pārliecināti, ka panāksim balsu vairākumu. Es vēlreiz lūdzu referenti tomēr būt atvērtākai priekšlikumiem un um, saikne varētu būt tāda, ka desmit gadi ir pamat izglītība plus trīs gadi profesionālā izglītība, vai arī 12 gadi Uh, kopējā pamatizglītība un tad uh, attiecīgi apmācība, kas ir vajadzīga, lai medmās var praktiski strādāt. Un es ceru, ka šī šāda izēja jums būtu pieņemama, un es ceru, ka mēs tomēr pie kompromisa nonāksim. Paldies! Good. Okay, well, thank you very much. Paldies! Tā kā jums jādodas prom, vai varbūt jūs varat atbildēt pirms Vaisgerbers kundzei jādodas prom. Jā, pavisam īsi, jo mēs par to runājam pirms zaļās nedēļas jau. Tad, kad es skatos uz kompetenci sārakstu, jūs pat pareizi teicāt, 77. gada pielikums un starp 77. un 2012. gadu medamāsu atbildība, tehnoloģija, zinātne, viss ir mainījies un arī atbildība ir mainījusies. Es domāju, ka šeit nu patiešām vajadzētu ļoti pamatīgi pie šī jautājuma strādāt. Es neteicu, uzmanīgi, es neteicu, ka duālā izglītība to nevajag Es teicu, ka tā, to var transversāli iestrādāt direktīvā, jo tā ir pierādījusi citās profesijās, bet es domāju, ka attiecībā uz medmāsām mums jādefinē par jaunu kritēriju un schēmu, jo ja mēs mēģinam šo harmonizāciju panākt, mēs nedrīkstam diskrimināciju uh, ieviest. Un uh, vācu medmāsas dažkārt viņām atsaka darba citās valstīs, un tas nav labi ne mobilitātei, ne pilsoņiem. Es domāju, ka mums jādiskutē un jārod kompromiss, bet kompromiss uz uh, harmonizāciju augstā līmenī, lai uh, Eiropas līmenī būtu uh, labs risinājums. Uh, Jā, tādēļ prasīja vairāk laika, jo tas tiešām ir tāds liels uh, atšķirība punkts jau no paša diskusijas sākuma. Mēs ar prieku gaidīsim vidas komitejas grozījumus. Tagad ēnu referenti mūsu pašu komitejā un nolasīšu runātājus. Mr. Buzoji, uh, Mrs. Ruler, I think will speak for Mrs. Turin, and I will say a few words for Mrs. McClarkin, Mr. Gustafsson is, yeah. Hmm? He's not here. Who? Mr. Gustafsson is not. not okay. Um, and then I've got on the list there Mr. Schwab, Mrs. Prendergast, Mrs. Koratsabil, Mr. Kro... Tāpat arī sarakstā ir Švāba kungs, Kreutzmana kungs, Šaldemozes kundze un arī citi runātāji. Nu, skatīsimies, kā uh, tas izskatīsies, vai visi pagūs izteikties vai nē. Nu, es domāju, ka Eh, mums vajadzēs tomēr mazliet ierobežot eh, uzstāšanās laiku. Ak, jūs arī gribējāt izteikties, eh, lūdzu. Legriba kungs, kundzes tagad. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es gribu teikt, ka man liekas, ka mēs tiešām varam atļauties nedaudz vairāk laika šim jautājumam veltīt, vairāk nekā sākotnēji Tas tika plānots mūsu komitejā, jo tā ir viena no 12 prioritātēm un arī uh, svira izaugsmē un arī komisārs, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem, to ir uzsvērs. Tādēļ mēs varam šādi attaisnot šo papildus laiku un papildus darbu. Protams, ka es domāju, ka to varēs nedaudz vēlāk arī apstiprināts uh, un uh, atliksim balsojumu par Varņģo kundzes uh, balsojumu uz 10. janvāru, lai mums būtu vairāk laika, lai mēs varētu izstrādāt sabalansētu kompromisu, ko varētu atbalstīt mūsu deputāti vairākums. Šodien mūsu viedokļu apmaiņa ir uh, attiecināt uz aptuveni 600 grozījumiem, kāda ir iesniegti. Sākšu par to, ka mūsu grupā ir uh, vairāk tādi ļoti būtiski jautājumi un direktīvu kādu piedāvā uh, Eiropas komisija. Runāšu par mūsu grupas nostāju. Protams, ka ir daudzveidība un daudz dažādi viedokļi ir mūsu grupā runājot par šo uh, jautājumu, bet nu kopumā ir tādas ļoti spēcīgas uh, līnijas, kas uh, ir redzams. Eiropas profesionālā karte, par to jau runāju iepriekšējās apmaiņās, nebūtu saprātīgi uh, uh termiņus ieviest, un katrs uh, nu, iesaka savu uh, laiku. Es domāju, ka mums jāatrod tāds saprātīgs risinājums, ne attālinoties no uh, pamat uh, mērķa, proti sasniegt tādu konkrētu, inovatīvu instrumentu, kas būtu atbilstošs. Mm, tādēļ šī karti, ko daudzi uh, profesijā strādājošie sagaida, un arī daudzi pilsoņi. Nākošais jautājums, kā jau referenta uzsvēra, ir būtiski. Uh, komentāri izteikti un grozījumi. Es domāju, ka acida uh, autorizācija attiecas uz uh, tādu praksi, kāda uh, ir mūsu vēlmēm atbilstoša. Mēs gribam vienkāršību, efektivitāti un uh, tirgus um, radīšana Eiropā, kas um, atbilst tā nosaukumam. Tajā pašā laikā mēs zinām, ka ir sarežģītas diskusijas uh, citās institūcijās, it īpaši padomē. Tā tad atcerēsimies, ka ir dažādas iespējas reaģēt un uh, arī mūsu institūcijā varētu strādāt pie šī jautājuma. Tas ir arī uh, jautājums uh, par pakalpojumu sniegšanu. Man liekas, ka mums jābūt ļoti uzmanīgiem. par uh, atzīšanas jautājumiem. Lai sistēma būtu uh, sabalansēta, uh, gribu uh, ieteikt divu nedēļu termiņu, ja nepieciešama papildi informācija, ja dalība valsts uh, prasa kādu papildi informāciju no tiem, kas strādā veselības aizsardzības sistēmā. Un šo termiņu. Un uh, šeit ir dažādi soļi spērami. Un tāpat arī runājot par termiņiem, ir uh, jābūt papildi informācijai. Un jā, jā, jāskatās uz uh, valsti, kas sasniedz šo informāciju. Tātad iesaku divas nedēļas uh, termiņu ieviest. Par profesionālo kārtu runājot, uh, man liekas, ka palīdzības centriem pat, ja tie ir saistīti ar uh, palīdzības sniegšanu, tiem jābūt tādiem tā kā kontaktpunktiem mūsu profesionāļiem. Un um, tā nav īstā vieta, kur izsniegt šo profesionālo karti. Man liekas, ka viņa kompetence nav pietiekama, lai izsniegtu Eiropas profesionālo karti. Un, protams, es gribu atsaukties arī uz um, tiem argumentiem, kādas izteica uh, kolēģi Koratsa Bildkundze un uh, aizvien vēl mēs runājam šeit par Eiropas profesionālo kartu, jābūt uh, uzmanīgiem, lai mēs neradītu kaut kādas jaunas uh, līdzekļus, kas būtu pretrunā ar dažu valstu praksi, kur uh, nav pārāk daudz reklamēto profesiju. Un šeit runājot par šo ierobežoto um, sarakstu, mums vajadzētu atzīt uh, profesijas dalību valstīs un tajā pašā a, laikā nu, nevajadzētu ieviet nekādas maskētas tādas grūtības. A, un uh, jāatsauc uz to, kas ir nepieciešams, kas ir prasīts uh, attiecībā uz kādu profesiju, kas kādā citā dalībvalstī nav reglamentēta. Mums jādiskutē par šiem jautājumiem, lai uh, tie grozījumi, kādi ir uh, uh, iesniegti, tiktu saskaņoti par daļējo pielēju šī daļējā pieeja. Vēlreiz jāprecizē, ka tiks katrs atsevišķais skatījums izskatīts. Un šī daļējā pieeja tā paliek kā izņēmums, un es piedāvāju pat izslēgt no šī saraksta tās profesijas, kuras tiek automātiski atzītas. Par notāriem runājot, šī nozīmīgā profesija, tātad daļai pieeja dažām darbībām, ko veic šie profesionāļi. Par to tika runāts, arī vairāk grozījumi tika iesniegti. Un es domāju, ka tas nav īsti atbilstoši šai direktīvai ļoti skaidri noteikta īpaši tādu, nu, kaut ko ļoti konkrētu par uh, atsevišķām profesijām. Tātad es atbilstu referents uh, viedokli. Un es neatbalstu to, lai notāri uh, tiktu uh, iekļauti šīs direktīvas uh, aptvērumā un ietvēramā līdz pat uh, nu, kaut kādiem rakstveida noteikumiem. kas eh, nav tādas ļoti skaidri izslēgti no eh, šīs direktīvas. Man liekas, ka tas nebūtu piemēroti. Tagad par praksi. Es domāju, ka nu, praktiski visi starp mums eh, piekrīt tam, ka šis noteikums jāsaglabā. Es iesniedzu grozījums, vairāk nerunāšu par to. jārunā par uh, atalgojumu un tā uh, trūkumu. Vides un uh, veselības aizsardzības komiteja un jautājums par medmāsu apmācību šeit tiek uzsvērts, ka mans grupas pārstāvji ļoti konstruktīvi un radoši, kā arī, nu, varētu pateikt, devīgi izturs šajā jautājumā, lai uh, mēs varētu saglabāt mūsu mērķus, tātad mēs iesniedzām grozījumus, kas šo duālo attīstības sistēmu at, atzīst, un tas skar ne tikai Vāciju, protams, arī Vāciju, bet arī citas valstis, un kā Verņonkundze teica, ir jābūt uzmanīgiem šī nu, dubultā atzīšana pēdiņās nedrīkst radīt nekādas priekš status vai arī tādas diskriminācijas pat elementus minvāsām, kas vēl strādāt ārzemēs. Mēs jau pirmo soli uz kompromisu esam spēruši, un tie grozījumi, ko iesniedzām, ir uz to orientēti. Un, ja mēs veltīsim nedaudz laika un centienu, tad man liekas, ka mēs varēsim arī tādu ceļu rast, lai kompromisus uh, varētu izstrādāt, ka varētu pie tiem kopās viss strādāt un uh, panākt. Uh, atzīšanu. Un tagad runājot par dola izglītības sistēmu, tā ir uh, spēkā dažādās dalībvalstīs un saistīta ar nacionālā kompetenci dalībvalstiem. Man liekas, ka tas ir saistīts arī šiem paveiktajiem darbiem par šo direktīvas pārskatu. Nu, es tā ļoti ātri izskatīšu šos jautājumus un ļoti atzinīgi vērtēju arī šo sadarbības gāru mūsu darbā un ceru, ka turpināsim šādā pašā izpratnē. Un visi ir izrādījuši tādu ļoti labu gribu un ar tādu laika saprātīgu patēriņu, tad mēs noteikti radīsim tādu labu risinājumu pilsoņiem un uh, arī iekšējiem tirgum. Paldies! Mr. Buzoy. Paldies, Ligripas kundze, teikt Buzojas kung, Buzoja kungam vārds. Lielas paldies, priekšādētāji. Es domāju, ka uh, grozījums skaits uh, ataino interesi un nozīmīgumu. Uh, profesionāļiem atbalstu Verņokunas piedāvājumu balsot par to 2013. gada janvārī. Ļoti ātri izteikšu savus piezīmes no apmēram 5 minūtes uzstāšanos. Tad jautājums par notāriem. Es jau runāju par šo jautājumu vairākas reizes un uh, teikšu tikai to, ka notārus no, uh, apstiprina valsts uh, pārstāvji. Un uh, notārs, protams, ir tāds pats tā kā nu, uh, tiesneša spriedums, un līdz ar to es nedomāju, ka uh, šādas profesijas veikšana citā dalību valstī nebūtu iespējama. Jāsaglabā, jā, ievēro tas, ka notāra darbs nav tāds pats kā citu profesiju pārstāvju darbs, kas ir diskutēt šajā direktīvē, tātad viņus vajadzētu absolūti izslēgt no aptvērumu. Tagad par veselības aizsardzību. Šie drošības principi ir ļoti nozīmīgi, par veselības aizsardzību runājot. IMI uh, sistēmu var izmantot tikai tad, ja noteiktais profesionāls vairs nedrīkst uh, veikt savus darba pienākumus, vai nu pēc uh, tāda uh, lēmuma, ko ir uh, pieņēmusi kāda iestāde. Bet, protams, jāievēro arī nevainības uh, prezumpcija. Es pats esmu iesniedzis grozījumu, kas uh, ir attiecībā uz izglītību un arī uh, medmāsām, kā arī vecmātēm. Šeit vajadzētu um, tāds pašs princips at, uh, pievienot kā uh, zobārstam. Un zobārst medmāsai jārunā par uh, pacientiem, par pacientu aprūpi un citiem jautājumiem un kompetenci ir uh, jāizstrādā ciešā sadarbībā ar uh, strādājušiem profesionāļiem. Par medmāsām no Polijas un Rumānijas un uh, attiecībā uz uh, tām pielietotajām tiesībām un uh, Nacionāla izglītības ietvaru. Es nedomāju, ka vajadzētu uzturēt tādus noteikumus, kas būtu vēl striktāki nekā 33. pantā nosauktie. Pavisam īsi par to runāšu. Rumānijā sākotnējā izglītība ir bijusi ļoti augsta līmeņa, un to papildina vēl arī tāda uh, papildus uh, izglītība no 97. 98. gada pamatizglītība ir trīs gadu ilgumā 4600 stundu apmērā, un daudzas medmāsas pēc tam ir vēl papildu izglītību ieguvušas, o, mācoties specializētās universitātēs noteiktos kursos. Izglītība turpinās un izglītības nepārtrauktība ir noteikums, lai varētu strādāt šajā profesijā. Cik zinu, Un, cik zinu, arī no Rumānijas iestādēm, kā arī Rumānijas valsts sekretārs šeit ir zālē, viņu vēlos sveikt. Un, cik es zinu, tad nav tādu smagu veselības aizsardzības negadījumu citās dalību valstīs, kurās būtu iesaistīts rumāņu medmāsas. Un tādēļ domāju, ka piecu gadu prasība strādāšanai praksē pēdējo septiņu gadu laikā tādu kā uh, dup pieprasa direktīvas 33. A punkts skar 4800 um, cilvēku un uh, domāju, ka ir uh, jāgarantē vienādas tiesības arī šīm medmāsām attiecībā uz viņu kvalifikācijas atzīšanu. Bez tā šī profesija paliktu uh, tādā situācijā, ka tā būtu tādos. Uh, vairāk negatīvos uh, apstākļos nekā citas līdz nākošajam direktīvas pārskatīšanas brīdim. Par citām profesijām runājot, man liekas, ka izglītības jautājums uh, un uh, kredītpunkti e, ITEC sistēmā, runājot par šiem kredītpunktiem, jābūt no tādiem uzmanīgiem. Bet, protams, ka uh, Tas var arī palīdzēt tāda akadēmisku uh, izglītības dokumentu atzīšanā. Runājot par izglītības programmām, vajadzētu novērst kursu uh, dubultošanu, ja jau kādā citā uh, izglītības programmā, citā dalībvalstī šie uh, kursi ir uh, izieti, tad vajadzētu runāt par to, kā tie tiek atzīti. Tātad neredzu, kādēļ, ja to prasa no medmāsām, to nevarētu atzīt attiecībā uz citām medicīnas profesijām. Paldies Verņau kundzei, citiem referentiem par gatavību kompromisiem, un es esmu pārliecināts, ka mēs radīsim tādu labu vienošanos, lai uzlabotu situāciju. Paldies! Uh, Paldies! Rūlis kundze, lūdzu. Paldies! Mēs par daudz ko esam viensprātis. Mēs visi gribam, lai pārvietošanās brīvība būtu tikt attīstīta, lai attīstās iekšējais tirgus un izveidotos darbu tirgus, kas ir vienots, bet mēs to nepanāksim, ja mēs nerīkosimies to labā, ko tas tieši skar. Un es varu pateikt, kur es eh, neesmu gatava iet tālāk vai atkāpties attiecībā uz dubulto izglītības sistēmu. Vācijā notiek diskusija, kas attiec ne tikai uz medmāsām un amatniekiem, bet arī uz citām profesijām, un cilvēki raizējas, ka šīs direktīvas grozīšana pasliktinās viņu situāciju. Ja mēs eh, par to eh, nedomāsim, neņemsim to vērā, uh, tad um, neko labu nepanāksim. Un, un strādājošajiem ir sajūta, ka runājot par augstāko līmeni, piemēram, komisijā, bieži tiek norādīts uz dubulto vai duālo izglītību, bet būtībā praksē šī izglītības sistēma tiek vājināta. Un tāpēc arī kopā ar citiem deputātiem es izstrādāju daudzus um, grozījumu priekšlikumus, lai duālo izglītības sistēmu varētu saglabāt un uzlabot, jo no tās labumu gūs arī jaunieši. Un šeit svarīgi ir ne tikai definīcija, bet arī detaļas un arī profesionālā um, profesijas uh, apliecinošie dokumenti uh, arī ir jāskat šeit ļoti rūpīgi. Un šādai um, šajā ziņā ir jāņem vērā profesionālās grupas intereses un nostāja, un nevar vienkārši visu atstāt uh, deleģēto aktu rokās. Vēlers kundze arī māja ar galvu. Uh, manuprāt, mums ir vēl daudz par ko šeit debatēt, un vēlreiz par medmās jautājumu. Mēs visi vēlamies, lai kvalitāte paaugstinātos. Par to nav domstarpību, bet jautājums, kur mēs neesam vienisprātis un kur ir vajadzīgs risinājums, ir tas, vai mēs ņemsim vērā pirmkārt skolas izglītības ilgumu, vai arī tomēr būs noteikumi par kopējo profesionālo izglītību. Un šeit ir jārunā par to, cik liederīgi ir noteikti, cik garai jābūt, cik ilgai jābūt skolas izglītībai, ja ir iespējas arī piedāvāt papildus elastīgus priekšlikumus tieši profesijas apgūšanai un vairāk ieklausītos profesionālo grupu viedoklī. Paldies! Paldies! Maklārkins kundze nevarēja ierasties. Es uh, iepazīstināšu jūs ar viņas viedokli pavisam īsi, un eh, par to uh, tātad, tas atspoguļo mūsu ECR viedokli. Uh, tā kā sacīja Rīles kundze, šīs direktīvas piemērošana vai šī direktīva attiek, attieksies uz virkni profesionālo grupu. Uh, un ir vērojams, ka ir dalībvalstis, kas spēs, spētu nobloķēt direktīvas pieņemšanu dažādu iemeslu dēļ, un mums ir jāraugās uz šo direktīvu plašā kontekstā, arī brīvās pārvietošanās kontekstā un cilvēku vērtējot cilvēku iespējas uzlabot viņu darba iespējas un izglītību. Arī uh, izcelsmes valsts vai, vai valodas princips ir jāskata atkarībā no prasībām pret profesiju. Un runājot par izglītības sistēmām, mums, protams, ir jāskatās, lai mēs iegūtu, lai mums būtu izglītības sistēma, kas ļautu panākt rezultātu, kas ir vajadzīgs, nevis vienkārši būtu izglītības sistēma kā tāda. Runājot par valodu pārbaudēm un brīdināšanas mehānismiem, uh, šie mehānismi ir ļoti būtiski uh, tieši attiecībā uz pacientiem, kas vēlas šķērsot valstu robežas, lai saņemtu ārstēšanu citur. Un var gadīties, ka šeit līdz šim uzraudzība ir bijusi pārāk vāja par Eiropas profesionālo karti. Jūs zināt, kāda ir Maklārkins kundzes pozīcija, un tam ir jābūt brīvprātīgam uh, līdzeklim, cilvēku, ko cilvēks var izvēlēties brīvprātīgi. Mēs cenšamies arī panākt, lai izmaksas, ko šīs kartas ieviešana uh, varētu izraisīt ne, nebūtu pārmērīgi augstas. Un šeit ir jāņem vērā, protams, samērīguma princips. Īpašs jautājums, kas laikam netika vēl pieminēts, attiecās uz profesiju uz profesionālo evolūciju vai profesijas evolūciju. Nu, arī te jāraugās, lai, uh, piemēram, sociālās aprūpes darbiniekiem netiktu uzkrauta pārāk liela nesamērīga slodze vai. Uh, es runāju tieši par darbiniekiem, kas, piemēram, strādā ar vecu cilvēku aprūpi. Jā. Tāpat grozījumi, kas attiecas uz, uh, uh, piemēram, profesionālās kvalifikācijas celšanu, piedāvājot papildus apmācību, arī šeit būtisks jautājums ir spēt novērtēt, kādas izmaksas radīsies un arī šeit nedrīkst pieļaut uh, pārmērīgu izmaksu palielināšanos. Un vēl jāpiemin arī, ka mēs turpināsim padziļināts diskusijas ar dalību valstīm attiecībā uz deleģēto aktu piemērošanu. Un mūsu pozīcija ir pieļaut šo aktu izmantošanu pēc uh, konsultācijām. Tātad tagad es pastāstīju par ECR grozījumiem. Tagad mums ir piecas minūtes līdz balsošanai, bet man vēl ir virkne runātāju, bet es gribēju sevišķi dot vārdu. Mrs. Chaldemus and Mrs. Vailer. Now, sekojošajiem runātājiem. Gribēju dot vārdu, ir seši cilvēki, lai jūs katrs spēsiet tikt uh, cauri divās minūtēs. Mums, diemžēl, nebūs vēlāk laika diskutēt par šo. Mums ir vēl virkne citu jautājumu. Un katram no jums, ko es minēju, varu dot divas minūtes augstākais. Švāba kungs, lūdzu. Švāba. Thank you very much, Chairman. Maybe you can deduce this from my time because I've been sitting here. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt jūs varētu ņemt vērā, ka es eh, biju eh, šeit arī vakarā, eh, runāju arī un uzstājos. Runāšu tāpēc pusotru minūti. Uh, Pirmkārt, es vēlētos teikt, ka es atbalstu jūsu teikto. Tas, ko jūs tikko izklāstījāt, manuprāt, ir tieši tas, kas mums ir jādara. Mums vajadzētu nodrošināt tādus nosacījumus, kas dos rezultātus, jo īpaši veselības aprūpes nozarē. Es domāju, ka tas attiecas arī uz visiem izglītības, uz visām izglītības nozarēm. Šis priekšlikums īstenībā pašlaik uh, nepievērš pietiekam daudz uzmanības šim jautājumam. Priekšādētāji mēs varam, nevaram teikt, ka uh, Ja mēs dosim eh, tādu kā divu ceļu piekļuvi māsām, ka tad mēs visu atrasināsim. Es uzskatu, ka šis atrasinājums nesekos. Manuprāt, eh, diskrimināciju neparedz šis priekšlikums. Protams, pastāv divi atsevišķi līmeņi. Vaisgerberis kundze un Rūlas kundze ir izstrādājušas priekšlikumu, kur ir paredzēti dažādi nosacījumi. Ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēku darbs atšķiras. Daži uh, uh, iemācās strādājot, tad praksē, citi dodas uz universitāti. Tas nozīmē, ka šeit nav runa par diskrimināciju, bet gan par antidiskrimināciju. Visiem cilvēkiem ir jādod godīgas iespējas. Uh, referents kundzes arī vēlētos teikt, ka šī m, mm, divu līmeņu izglītība būtu jāpieļauj uh, visās izglītības nozarēs. Par notāriem runājot, ja es pareizi sapratu pusoja kungu, Jā, es jūs pareizi sapratu. Es sapratu, ka jūs teicāt, ka notāri, kuriem autoritāti dod valstis, ka šai uh, profesijai jūs gribat iespēju strādāt uh, nu, viņu izcēlesmes valstīs, bet tas skar tikai pakalpojumu brīvību. Un es esmu pārliecināts, ka mēs absolūti ne palīdzam notāriem, ja viņus izslēdzam, jo tad viņiem ir tikai primārās tiesības, bet viņi neaizstāv viņus. Un mana ļoti skaidra pozīcija ir tāda, ka ir jārod uh, izņēmumu risinājums attiecībā uz pakalpojumu brīvu sniegšanu, bet nevajag uh, izņēmumu apmešanās vietai, jo tas tad ir nacionālais uh, uh, jautājums, ja kāds ap pret, piemēram, Portugāli, Bulgāri vai Rumāni, tad nu, nevajadzētu izslēgt viņu no uh, profesijas veikšanas tikai tādēļ, ka viņš ir kaut kur citur dzimis. Un tādēļ viņam ir jāizpild visi tie noteikumi, kāda ir attiecībā uz profesiju valstī, bet izņēmums skar tikai pasākumu sniegšanu, nevis uh, uh, vietu, kur jūs apmetoties strādāt. Tas bija pēdējais punkts, un tā kā Rīles kundze teica, mums jāuzklaus visi. Uh, Bet Rīlskrunas, protams, ir ļoti dažādas valsts no dažādām valstīm, un katra pozīcija kāds atbalstīs tādēļ beigās, nu, jāpieņem kāds politisks lēmums, kas būs kaut kur vidusceļā. Bet domāju, kā referenti mēs varēsim rast tādu risinājumu. Paldies! Jā, jūs runājat īstenībā trīs minūtes, bet, nu, es jums ļāvu to darīt. Prendergasts, kundze. Jūs noteikti būsiet ļoti apmierināts ar mani priekšēdātāju, jo es izteikšos ārkārtīgi īsi. Uh, Es vēlētos apsveikt Bernadetu par viņas eh, izcilu paveikto darbu. Patiešām uzskatu, ka vakar, eh, tad, kad es runāju par eh, um, medmāsu nosacījumiem Horvātijā, tad vēlēs teikt, ka ļoti svarīgi būtu nesamazināt izglītības standārtus. Ir jāatcelās, ka medicīnas profesijas ir ārkārtīgi svarīgas, un tās noteikti, to noteikti vajadzētu atcerēties, un tas arī ir viss. Lielas paldies jums, lielas paldies arī, ka pārstāvējāt mūsu komiteju šajā tik ļoti nozīmīgajā sanāksmē. Tas nozīmē, ka viņi zina, uh, par, pie kā mēs strādājam. Tā patiešām ir priekšsēdētāji, jā, viņiem interesē tas, ko mēs darām. Kurācas Bildes kundze. Es gribētu teikt, ka tas ir vienkārši lieliski, eh, ka referente ievēro um, dažādos viedokļus eh, un ka tu uzklausi visas uh, diskusijas un ka mēs šeit tiešām ļoti atvērti strādājam. Tas ir ļoti nozīmīgi šajā jautājumā, lai radītu šos darba vietas Eiropā. Un es esmu izskatījusi grozījumus tā ļoti uzmanību un uh, skatos uz to, lai mobilitāte būtu tiktu garantēta un atvieglota, lai būtu patiesi iespējas radīt darbu tirgu Eiropā. Un tas ir nozīmīgākais mūsu mērķis, un tādēļ šo profesionālo karti paldies Konstancei par atbalstu. Manuprāt, tas nav līdzeklis, kā regulēt uh, profesiju vai radīt barjeras vai administrāt, bet gan vienkāršok. Uh, pārvietošanos, tādēļ lūdzu kolēģis atbalstīt manu grozījumu, tas ir 95 par šo jautājumu. Un vēl gribu teikt, ka Ems Klārkins grozījums, par kuru Malkolms runāja, arī ļoti nozīmīgs. Es ar Bilana kunga ziņojumu strādāju par informācijas sistēmām, tas tiešām ir nozīmīgi jo mums ir jāstiprina darbs pie šī jautājuma. Priekšsēdētāja kungs, man kolēģi jau ļoti daudz nozīmīgu lietu ir teikuši, tādēļ es varēju uzstāties īsi. Lās uh... paldies, uh, Kraucmanu kungs, lūdzu divas minūtes. Lās paldies, priekšsēdētāji, mēģināšu izteikties īsi. Uh, Mēs bieži vien runājam par izglītības jautājumiem, dažkārt dažas dalībvalstis apskauž citas un domā, ka citu izglītības sistēmas ir daudz labāka. Amerikāņi ir jau izvēlējušies principu, ka saturs ir svarīgāks par formu. Tieši tāpēc es vēlētos lūgt referenti ņemt to vērā. Uh, Es zinu, ka diskusijās eh, komisija ir visnotaļ atvērta, tā vēlas uzklausīt dažādus priekšlikumus. Mēs zinām arī, ka Vācijā ir eh, svarīgi domāt par vienotību Eiropā, un izglītība ir jānoved pie eh, lielākām, labākām kvalifikācijām. Tas attiecas uz uh, visām izglītības nozarēm. Mēs nedrīkstam pieļaut lielu kļūdu, mēs nedrīkstam uh, liekt tūkstošiem jauniešu izvēlēties šo profesiju. Jāatcerās, ka veco cilvēku aprūpē mums ir ļoti liels darbinieku trūkums, tāpēc es ceru, ka mēs uh, izdomāsim labu kompromisu. Liels paldies! Uh, Šādi Mūzes kundzei divas minūtes. Paldies, priekšēdētāji! Es vēlētos sākumā apsveikt referenti un pateikties viņai par komentāriem. Uzskatu, ka ir ļoti labi, ka viņa ir panākusi kompromisu. Protams, es varu tikai just līdzi vācu kolēģiem, kuri runā par šo um, divu ceļu sistēmu medmāsām. Taču tad, kad uz, jūs atradīsiet kompromisu, lūdzu ņemiet vērā, ka šis kompromiss nedrīkstētu samazināt izglītības līmeni tajās valstīs, kur jau ir ļoti augsts uh, izglītības līmenis medmāsām. Mēs nedrīkstam dažās valstīs, kur jau ir augsts izglītības līmenis ar šo kompromisu, to samazināt. Bailers kundze. Paldies, priekšādātāji. Pavisam īsi par uh, līdzinējām debatēm. Kraucman kungs, man ir uh, jums kas sakāms. Es pati e, no savas pieredzes zinu, cik svarīga un laba ir duālā sistēma. Taču šajās diskusijās mēs nedrīkstētu samazināt kvalifikācijas. Mums šķiet pašsaprotami, ka Vācijā uh, tiek iztērēts daudz naudas, lai nodrošinātu, ka visiem jauniešiem ir vidusskolas vai kāds profesionālās izglītības diploms. Uh, Mēs nedrīkstētu samazināt kvalifikācijas eh, šiem formālajiem diplomiem. Ja runas pa, runa par medmāsām, tad patiešām eh, tas nodrošinās ļoti lielas izmaiņas Vācijā. Taču atcerēsimies, ka ir arī tādas eh, asociācijas šajā profesijā, kas apsvērt šīs izmaiņas. Atcerēsimies, ka uh, arī Vācijā ir jāattīstā šai profesijai, to es uzskatu par pašsaprotamu. Ja mēs atradīsim šo kompromisu Ja mēs eh, nodrošināsim, ka šiem diviem gadiem tiek eh, dots arī saturs, tad es domāju, ka tas būs pats labākais. Es nevēlētos, ka pa aizmuguras durvīm tiek eh, vācu amatniekiem atņemts šis status, ko mēs esam panākuši pirms septiņiem, astoņiem gadiem, ka šie status un šie standarti atkal tiks samazināti ar panāktajiem kompromisiem. Lūdzu, ņemiet vērā, um, izstrādājot kompromisus, lai nenotiek šis um, atpakaļceļš. Uh, Tarabēlas kungs, jūs. Tarabēlas kungs. Jā, priekšsēdētāj kungs, pavisam īsi, bet arī es a, aizstāvu a, šo a, izglītības a, modeļu. Es strādāju izglītības a, ministrijā Beļģijā, un šī divu pakāpju izglītības sistēma vienmēr ļāva labāk iepazīties ar uzņēmumu darbu un arī ar to, kas ir nepieciešams uzņēmumos, kā arī. A, uh, dod iespējas jauniešiem, jo dažkārt viņi nemaz nezina, uh, kāds ir nu, šis reālais darbs uzņēmums, uh, kuros viņi vēlētos uh, strādāt. Un noslēgumā es uh, gribu teikt, ka pirms uh, diviem gadiem Bēļģijā, Frankoršona uh, um, notika um, praktisko amatu uh, sacensība un uh, Vācijas un Austrijas un Šveices skolnieki, amatnieki sasniedz labākos rezultātus, un tās ir valsts, kurā ir šī divpakāpja duālā izglītības sistēma, tādēļ to vajadzētu ievērot. Paldies! Paldies, paldies par šo praktisko un interesanto informāciju. Es vēlētos atvainoties komisijas pārstāvim, ka, nu, diemžēl, uh, viņam ir atlicis pavisam maz laika, lai izteiktos. Nu, varbūt pāris minūtes uh, jums tagad, un pēc tam dosim vārdu Verņo kundzei. Lielas paldies priekšēdētāji, ka atvēlējāt mums divas minūtes, lai mēs varētu jums pavēstīt, uh, kāds ir mūsu pirmais izvērtējums par iesniegtajiem grozījumiem. Pirmkārtām mēs atbalstām to, ka šī komiteja uh, ir iestājusies pār šo iniciatīvu. Atcerēsimies, ka vienotā tirgus aktā ir paredzēts šo iniciatīvu uh, noslēgt, pabeigt līdz šī sasaukuma beigām. Pavisam īsi par profesionālo karti. Eiropas parlaments eh, izteica lūgumu, ko um, komisija arī ievēroja un bija priecīga par šādu lūgumu izteikšanu, taču mēs redzam, ka uh, Šie uh, grozījumi, kas ir iesnākt, iesniegti, norāda, ka profesionālā kārta patiešām nodrošinās uh, vienkāršošanu. Šeit es uh, jautāju, vai uh, klusās atzīšanas principa svītrošana ir tiešām vajadzīga. Mēs vēlētos paturēt šo kluso atzīšanu, jo pretējā gadījumā šī sistēma nedarbosies. Mums šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks. Daļēja piekļuve Mēs eh, rūpīgi klausīsimies eh, parlamenta viedoklī, mē, lai saprastu, par ko šeit ir runa. Mēs vēlētos eh, nodalīt uh, drošības profesionāļus no citiem profesionāļiem. Nākamais, ko es gribēju pieminēt, ir kopējais izglītības ietvars. Mēs esam priecīgi par Eiropas parlamentu atbalstu, Taču mūs uztrauc 575. grozījums, kur amatniecības sektors tiek izslēgts. Šķiet, ka jau iepriekšējā runātāja to pieminēja. Mēs vēlamies būt pragmatiski medmāsu jautājumā. Ir jāatrod tāds kompromiss, kur uh, būs rasts risinājums arī duālās izglītības sistēmai. Ja šī sistēma ir jāveicina, tad mēs uztraucamies, ka uh, Citās jomās, piemēram, eh, kopējā izglītības ietvarā, tas tiks aizmirsts. Tas būtu jāveicina, un tas mums šķiet būtiski. Tagad viens punkts par medmāsām. Medmāsas, mūsuprāt, eh, ir pelnījušas kompromisu. Barņiekungs jau publiski paziņoja, ka viņš vēlas atrast pragmatisku risinājumu. Mūsuprāt, šīs risinājums ietvertu divus elementus viens ļoti strikts eh, kompetences saraksts, lai redzētu, kāds tad ir rezultāts, bet eh, papildus tāpat ir jā, jāpanāk vienošanās par ilgumu. Es biju pārsteigts, ka šo, šīs dienas debatēs neviens nepieminēja vecmātes. Mēs uzskatām, ka 12 gadi būtu eh, ļoti vērtīgi, vajadzētu to atbalstīt. Es domāju, ka to arī vajadzētu pieminēt. Tāpat arī vajadzētu runāt par ārstiem. Esam um, redzējuši grozījumus, un es vēlētos jums nodot šādu ziņu. Mēs nevēlētos, ka galīgajā kompromisā īsnībā tiktu atkārtots pašreizējais status quo pašreizējā direktīvā. Ja runa par pavat izglītību ārstiem, tad to ir ļoti grūti ieviest praksē. Vēl viens punkts par notāriem. Mēs labprāt sadarbosimies ar Perņo kundzi un ar citiem deputātiem, lai rastu šeit kompromisu. Mēs redzam, ka eh, mums neizdosies panākt lielu progresu šajā punktā. Es atvainojos, eh, Buzoja kungs. Ir jāatcerās, ka klienti maksā noto, notāram. Šeit nevar notāru salīdzināt ar tiesnešiem. Galu galā tiesneši nesaņem naudu no klientiem. Uh, trīs dalībvalstis vēl ar vienu uzstāju uz uh, prasību uh, attiecībā uz nacionalitāti. Pašlaik situācija ir tāda, kāda tā ir. Mēs nezinām, vai tiks ieviest kādi tiesas procesi. Uh, Vairākas dalībvalstis jau ir īstenojušas eh, nosacījumus attiecībā uz notāriem. Es labprāt eh, sadarbošos ar referenti no šādu mūskundzi, lai šeit rastu risinājumu. Un pēdējais, bet ļoti svarīgs punkts, kas arī nav teicis pieminēts. Mēs redzam, ka vairāki grozījumi ievērojami ierobežo pagaidu mobilitāti. Šis pagaidu mobilitātes režīms ir jauns režīms Tas tika ieviests ar direktīvu 2005. gadā. Vairāki deputāti vēršas pret to. Mēs uzskatām, ka tas ir izaugsmes faktors. Pagaidu mobilitāte ļauj palielināt izaugsmi. Mēs vēlamies iepriekšēju kvalifikāciju pārbaudi, mums ir vajadzīgi īpaši nosacījumi attiecībā uz turisma gidiem. Mums ir vajadzīga izaugsme Eiropā, un eh, tas to nodrošinātu. Mēs labprāt sadarbosimies ar visiem, kuri vēlas nodrošināt šo attīstību. Lielas paldies priekšādētā, ka devāt man vārdu. Paldies, liels paldies, ka ieradāties uz mūsu sanāksmu. Kā vienmēr, jūs ļoti skaidri pastāstījāt, kāds ir jūsu viedoklis. Un tas noteikti nodrošina labu sadarbību ar komisiju. Bernadete, tagad pavisam īsi eh, kopsavilkumam došiem vārdu. Nu, pavisam īsi paldies kolēģiem, kas uzstājas un komisijai un tas uh, spēcina mani un arī uh, visiem mums ir vēlme doties tālāk, uh, labāk uzlabot situāciju uh, pilsoņiem un profesionāļiem par labi. Protams, ka ir dažas atšķirības, un es ceru, ka termiņi tiks pagarināti, un mēs varēsim uh, turpināt mūsu darbu visu interesēs. Paldies! Right, well, thank you very much, Paldies! Mums būs izmaiņas darba kārtībā par tām vēlāk. Tagad būs balsošana. Un izmantošu to, ka tagad ir daudz deputātu zālē. Katrs, kurš grib iziet no zāles, lūdzu dariet to nesaceļot troksni. Paldies Vēlers kundzei. Jūs klausaties, Vēlers kundze? par to, ka jūs vadījāt sēdi vakar, darījāt to ļoti prasmīgi, paldies. Es piedalījos iekšējā tirgus uh, konferencē Londonā un bija ļoti būtiski, lai mēs tur būtu pārstāvēti. Paldies vēlreiz par vakardienu. Nu, komisāra uzklausīšana notiks nākamajā otrdienā no pulksten trījiem līdz sešiem. Un esam atlicinājuši, paredzējuši vienu trešdaļu laika mūsu jautājumiem, jo šī uzklausīšana notiks kopā ar um, komisāra kandidāts šodien viesojas parlamentā. Un vēl gribu pateikt, ka Birgita Hārta ir mūsu jaunā darbiniece. Viņa ir no tirgus jautājuma ģenerāla direktorāta un dalīsies ar mums savā pieredzē. Pirmais balsojums. Pasākumi, ar kuriem reglamentē cilvēkiem paredzētu zāļu cenas, pāredzamiem iekļaušana. Buzākungs, vai jūs vēlties kaut ko teikt? Ja nē, tad varam sākt balsot. Ja būs nepieciešams, tad uh, lietosim arī kartes. Vai sociālistiem ir kāds, kas. Uh, norādījis, kā balsot Bernadette. Tātad jūs vadīsiet sociāldemokrātu balsojumu, tā ir? Vienkārši, lai es redzu, uz ko skatīties, saka priekšēdētājs. 39. Kas par? 39. grozījums, Ešlijs Foks, kas pret? Lūdzu vēlreiz. Sākam balsot elektroniski. 39. grozījums, autors Ešlijs Foks. Vai esat nobalsojuši? Beidzam Oh, we closed the vote, all right. But, well, that's in favor. That's 21 in favor and 21 pret, 12, uh, 21 pār, 12 pret. Pieņemts. 40. grozījums Hacimarkakis. Kas par? Pret. Noraidīts. 41. grozījums Foks. Kas par? Sāksim balsot elektroniski. 41. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. arī autors Foks, ka sākam balsot par 42. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to 43. atkrīt, 44. verņo. Kas par, pret, pieņemts. 5. buzoikungs, kas par, pret, pieņemts. 45. verņo. Sākam balsot. 45. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums busoji, kas par? pret, atturas pieņemts, septītais, kas par, pret, atturas pieņemts, līdz ar to 46. un 47. vienādi, kas par, pret, pieņemts, 48. greks, kas par, pret, pieņemts, 49. verņo par, pret, Sākam balsot par 49. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais buzoji, kas par pret atturas. Pieņemts 50. par pret. Pieņemts 51. verņo. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 52. verņo, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 53. atsaukts, pareizi. 54. verņo, sākam balsot. 54. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais buzoja, kas par pret pieņemts. 55. vērņo, sākam balsot. Noraidīts. 56. vērņo, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Divu balsu pārsvaru. 57. Sākam balsot. 57. grozījums Verņo. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais referenta grozījums, kas par pret pieņemts. 58. Verņo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 59. Verņo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. kas par pret pieņemts. 60. par pret pieņemts. 61. sākam balsot par 61. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. par pret pieņemts. 62. Verņo, sākam balsot. Beidzam balsot, noraidīts. Nākamais 13. par, pret, pieņemts. 63. Verņo, sākam balsot. Beidzam balsot, noraidīts. 64. Verņo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 65. Veisgerbere. Kas par? Pret? Jādomā, ka elektroniski jā, jābalso. 65. The vote's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 66. Verņo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. kas par pret. Pieņemts. 69. Verņo. So, lūdzu, balsojiet par 69. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienu balsu pārsvaru. Nākamais 15. Kas par? Pret? Pieņemts divi vienādi, 67 un 68, tie ir kā papildinājums. Kas par, pret, pieņemts. Seš, 16. grozījums. 16. grozījums, kas par, pret, pieņemts. 70. 71. kas par pret pieņemts. 72. un 73. kas par pret pieņemts. 74. atsaukt. 75. kas par pret pieņemts. 76. atsaukt. 77. arī. 17. kas par pret. Lūdzu, kas par pret pret pieņemts. 78. kas par pret pieņemts. 79. par pret pieņemts. Astoņdesmit, astoņdesmit viens par tiem nav jābalso. Astoņdesmit otrais grozījums. Kas par? Pret pieņemts. 83. par pret pieņemts. 84. verņo par. Sāksim balsot elektroniski. 84. Beidzam balsot. Noraidīts. 85. Sākam balsot par 85. Beidzam balsot. Noraidīts. 86. Kas par? Pret. Pieņemts. 87 par. Pret. Pieņemts. 88 par. Pret. Pieņemts. 18. Kas par? Pret. Pieņemts 89, Verņo, sākam balsot, 89. noraidīts 90. Pas, par pret norē, pieņemts 91. verņo. Sākam balsot. No, beidzam, noraidīts 19 pret 95. buzoji, kas par pret pieņemts 92 līdz 96 visi atkrīt. 19. atcēl, 98. arī, 99. kas par pret pieņemts. Pārējie līdz ar to atkrīt. 102. par. Sākam balsot par 102. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 1304. Sākam balsot par 103. 104. Beidzam balsot. Noraidīts. 106. Kas par? Jādomā. Lūdzu, kas par? 106. Pret. Balsosim elektroniski par 106. Beidzam balsot. Pieņemts. 105. ir atsaukts, un 20. atkrīt, 107. atcelt, 108. par pret. 108. Vēlreiz 108. par pret. Šķiet, ka jābalso elektroniski. 108. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 109. atsaukts, 110. Sākam balsot. Kas par 110. Kas pret? Noraidīts. 111. atsaukts. 21. par pret. Pieņemts. 112. Sākam balsot par 112. Uh, Beidzam balsot. Norēdīts. 113. bilans. Sākam balsot par 113. Beidzam balsot. Norēdīts ar vienu balsi. 115. Kas par? Šķiet, ka elektroniski balsosim. 115. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Ar nelielu pārsvaru. 22. par. Par. Par 22. kas par? Pret. Pieņemts. 114. Balsosim elektroniski. Gāla Pelces kundze. 114. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienu balsu pārsvaru. 116. Pār. Pret. Noraidīts. Atvainojos. Pieņemts. 23. Par. Pret. Pieņemts. 117. Gāla Pelca. Par pret pieņemts 118. par pret pieņemts 24. par pret pieņemts 25. verņo par pret pieņemts. 26. grozījums apsvērumi, kas par pret pret pieņemts, 27. verņo par pret pieņemts, 28. grek par pret pieņemts, 1. atkrīt, 30. hacimarkakis, kas par pret noraidīts, 29. foks par pret Balsosim elektroniski par 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. Sākam balsot par 31. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums, kas par, pret, pieņemts. Trešais par, pret pret pieņemts. 35. atsaukt, 32. grozījums. Foks, kas par? Balsosim elektroniski par 32. Sākam balsot, beidzam, pieņemts. Tas nozīmē, ka tagad balsosim par 4. grozījumu, kas par? Pret? pieņemts. 36, 37 un 38, kas par pret pieņemts. Tagad balsosim par dokumentu kopumā. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 37 balsīm un neviena nebija pret. Sveicu referentu. un ceru, ka vidas komitejā arī viss noritēs raiti. Nākamais Roitovas kundzes. Mēs ir Garsis Ramonkungs. Es gribēju tikai uh, pieteikt, ka grozījums numur 53, 54 un 50, ka tie tiek atsaukti. That. Piefiksēsim. So, this is, uh, just to remind you, this is a continuation of Mrs. Reutova's heroic... Tad mēs turpinām, tad mēs izskatīsim Reutovas kundzes varonīgo sasniegumu attiecībā uz dalībvalsts tiesību aktu saskaņošanu un Mēs gaidām arī informāciju no padomes un gaidām arī juridiskā dienesta atzinumu. Lūdzu, referents kundze, vai jūs gribat kaut ko teikt? Un šim izlasovāņam ir izdarījāt, ģiku. We're going then to do the Measuring Instruments Directive first of all. Tātad vispirms mēs skatīsim mēri instrumentu pieejamību tirgū. Vai varam balsot blokā? Tātad dalībvalsts tiesību aktu saskaņošana 27. Balsosim blokā. Lūdzu, kas par? Pret? Pieņemti. 33. Verņo, kas par? beidzam. Vai jūs varētu lūdzu balsot veicīgāk? Noraidīts. Astotais Roitova, kas par? Pret? Pieņemts. 35. Verņo. Sākam balsot par 35. grozījumu. Lūdzu, balsojiet bez kavēšanās. Divi cilvēki vēl nav nobalsojuši, nu, noraidīts. Nākamais bloks 36, 37, 38, 39, 41. Vai varam balsot kopā? Kas par? Jūs esat pret? Par visiem. Jūs esat pret to, ka balsojam kopumā. Tad sāksim balsot elektroniski. 36, 37, 38, 39 un 41. Beidzam balsot. Pieņemts bloks. 42. par. Sākam balsot par 42. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais pārējos, kas nav atsaukti. Tad 43., 50., 53. un 57. varam balsot par tiem kopā vienlaikus. Kas par šo bloku pret? Pieņemts. Un um, rezolūcijas projekts. normatīvā rezolūcija kopumā Lūdzu, balsojiet. Galīgais balsojums. 37 balsīm vajadzētu būt, viens cilvēks pietrūkst. Beidzam balsot. Pieņemts vienbalsīgi ar 36 balstīm, balsīm. Liels paldies! Un nākamais. Gasef Harmona kungs ir atsaucis savus grozījumus. Sāksim ar 55. Tad runa ir par pirotehniskiem izstrādājumiem. Sākam balsot. 55. grozījums Šaldemoze. Beidzam balsot, noraidīts. 54. atsaukts, balsosim blokā 9, 9 par 9 un 12 varbūt 10, 11, 13 arī var paķert klāt. Labi, balsosim atsevišķi. Tātad 9 un 12. Kas par? Pret? Sāksim balsot elektroniski par 9 un 12 kopā. Beidzam balsot. Pieņemts desmitais grozījums par Lūdzu, varbūt varam mazliet ātrāk par desmito, kas par? Pret? Pieņemts. Vienpadsmitais par? Pret? Pieņemts. Trīspadsmitais par? Pret? Pieņemts. 14. par, pret, pieņemts. 56. par, pret noraidīts, 16. par pret pieņemts, 57. kā papildinājums par pret noraidīts, 17. par pret pieņemts. 18. un 19. par pret pieņemts. 20. par pret pieņemts. 21. papildinājums kā par pret pieņemts. 26. atbilstošā daļa kas par pret pieņemts. 28. par pret pieņemts. 31. par pret pret pieņemts. 32. par pret pieņemts. 33. grozījums, vai varu piedāvāt balsot blokā? 33. par. Par, lūdzu, kas par, pret, pieņemts. 35. par, pret, pieņemts 39. par pret pieņemts 43. par pret pieņemts 44. par pret pieņemts 67. 69. vai šeit kas ir atcelts? Nē. 69. kas par pret pieņemts 46. par, pret, pieņemts. 47. atsaukts, tehniski 70. atsaukts, apsvērumu pirmais grozījums par, pret, pieņemts. 49. par, pret, pieņemts. 50. atsauca, 51. par, pret, pieņemts. Trešais par pret pieņemts. Un tagad galīgais balsojums par normatīvo rezolūciju kopumā. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts vienbalsīgi 35 balsis. Liels paldies, Roitovas kundze, lūdzu. Děkuji. Jā bych jednak chtěla velice poděkovat eh, všem, kteří mi pomáhali s tento. Eh, Paldies! Es vēlētos pateikties visiem, kas man palīdzēja strādāt eh, pie šiem dokumentiem. Tāpat arī es vēlētos pateikties IMCO sekretariātam un saviem palīgiem. Galvenokārt es vēlētos pateikties visiem, kas palīdz izdarīt spiedienu uz padomi. Šķiet, ka esam pieredzējuši precedentu. Padome mūs mēģināja bloķēt sešus mēnešus, tāpēc, ka nebija pieejams juridiskais atzinums. Vesels sešus mēnešus mēs eh, nesaņēmām lēmumu no padomes eh, par komitoloģiju, tātad nekas nebija noteikts rakstveidā. Tāpēc, tagad es vēlētos lūgt komitējai mandātu, lai varētu vest sarunas ar Kipras prezidentūru, strādājot pie nākamā lasījuma. Tas ir, lai mēs varētu panākt vienošanos. Domāju, ka mēs varētu šos tiesību aktus pabeigt līdz Ziemassvētkiem, ja jūs man dosiet mandātu. Nezinu, vai priekšētātājs man uzklausīja. Es tad lūdzu mandātu sākt sarunas. Es vēlētos, lai preču pakotni, kas eh, tika uzsākta 2008. gadā, beidzot nonāktu pie uzņēmumiem. Paldies! Jā, eh, koordinatori jau ir sākuši apspriesties par šo jautājumu, un es ceru, ka tā arī notiks. Es atvainojos par to, ka viss mazliet iekavējās. Jebkurā gadījumā liels paldies eh, jums, kas piedalījās jau sanāksmes sākumā. Vai šāda Mauzes kundze piekrīt šim mandātam? Jā, būtu labāk, ja būtu vairāk deputātu klāt. Varbūt tagad mēs varētu elektroniski nobalsot par mandātu. Cik mums ir klāt deputātu? Nu, patiešām žēl, mums vajadzēja to izdarīt ātrāk. Jums vajadzēja to pateikt ātrāk, tad, kad zālē bija vairāk cilvēku. Varbūt mēs varētu panākt, lai atnāk atpakaļ kādi trīs cilvēki. Cik mums ir vajadzīgs? 21 cilvēks. Vai mēs varētu ātri atrast kādu, kas var nobalsot? Varbūt ātri pasauciet tos cilvēkus, kas tikko izgāja no zāles. Mums ir vajadzīgs tikai viens cilvēks. Man ir vajadzīga jūs, jūsu balss. Labi. Bernadēte, jūs vēl neesat nobalsojis. Labi. Tad, jā, esat saņēmusi jūsu mandātu. Beidzot panācām, lai pietiekams balsu skaits - 21 balss. Nākotnē referenti, ja jums ir vajadzīgs mandāts, eh, pārliecinieties, ka zālē vēl ir pietiekami no cilvēku, lai varētu nobalsot. Liels paldies visiem, kas piedalījās diskusijās, liels paldies par balsojumu! You're going to show us some slides, is that right? Good. So... Jūs vēlaties izmantot slaidus? Jā, pavisam drīz tie parādīsies uz ekrāna. Koferāti ir ēna referents, Maindēsa kungs. Nezinu, kurš izteiksies zaļo vārdā. Man ir atkal piezīmes nama Klārkins kundzes, Dijona kungs, Salvīnī kungs. Uzklausīsim komentārus īsti nezina, vai pār, vai kādīju. Uh, I should, uh, I apologize for not welcoming Mrs. Singu, by the way, who's there, who, from the Cyprus presidency, who's... Es atvainojos, ka nepieminēju Kipras prezidentūras pārstāvis Singu kundzi. Viņa sekoja līdzi iepriekšējā jautājumā izlemšanai. Liels paldies, ka piedalījāties balsojumā. Švāba kungs uh, tagad uh, sniegs ievēdu par savu jautājumu. Man ir jādodas tikties ar Borga kungu, tāpēc uh, nodošu eh, priekšādātā pienākums kādam citam. Švāba kungs, lūdzu. Lielas paldies, priekšādātāji. Es eh, šodien ar lielu prieku jums iepazīstināšu ar savu projektu iniciatīvas ziņojumu vienotā tirgus pārvaldība. Mums ir notikušas jau ļoti labas, interesantas un konstruktīvas sarunas ar ēnu referentiem, un es vēlētos vienkārši dot īsu ievadu tiem, kuriem, nav, ir, kuriem nav, vēl nav bijusi iespēja iepazīties ar šo jautājumu. Es vēlētos pateikties arī sekretariāta pārstāvjiem, kas man ir palīdzējuši, arī mūsu līdzstrādniecei Dentlers kundzei, kas arī ar mani strādāja. Principā šeit ir runa par to, ka apmēram šīs 1500 direktīvas un regulas, kas mums Eiropas Savienībā pašlaik sastāv, eh, pastāv, vajadzētu vienotā veidā īstenot visās dalībvalstīs. Mums it kā mm, liktos, ka tas ir pašsaprotami, taču piedzīvojam, ka arvien biežāk to, ka komisija daudzos gadījumos nezina, ka Daudzās dalībvalstīs vai lielā daļā no dalībvalstīm daudzas regulas īsnībā maz netiek piemērotas. Tas nozīmē, ka mūsu darbs tiek apdraudēts. Esmu mēģinājis saprast, vai mums ir pieejami ekonomiski dati vai arī ekonomiskas aprēķināšanas formas, kā mēs varētu uh, veicināt izaugsmi vienotajā tirgū. Un esmu atklājis, ka īsnībā nav nekādu datu. Tas, protams, ir ļoti žēl, esmu īsnībā vīlies, jo mums ir vajadzīgi šādi dati, lai mēs varētu projektīvi strādāt. Ir kāds pētījums, kur ir atklāts, ka dalību valstu tautsāmniecībā mēs varam rēģināties ar 0,8% izaugsmi katru gadu. Un To mēs varētu panākt tad, ja vienotā tirgus regulas un tiesība akti tiktu īstenoti nebirokrātiskā vienkāršotā veidā. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīgi ekonomiski dati, lai mēs saprastu, kādu labumu dot vienotā tirgus tiesību akti un ko tas dod patērētājiem. Taču, lai to panāktu, mums, protams, ir jānodrošina, lai dalībvalstis demokrātiskā koplēmu procedūrā pieņemtos tiesību aktus arī vienotā veidā īstenotu. Šajā ziņojumā, kuros nevēlos šeit detalizēti aprakstīt, ir iekļauti ļoti daudzi priekšraksti, kā mēs varētu nodrošināt šo vienā, vienoto piemērošanu. Mums ir jānodrošina, lai uh, tiktu īstenots tas, kas ir vajadzīgs vienotajam tirgum, lai tas varētu labi funkcionēt. Esmu jau stāstījis par šo ziņojumu. Tātad mums ir jānodrošina, lai tiesību aktu īstenošana notiktu labāk. Proti šeit nav runa par tiesību aktu formulējumu, bet gan par tiesību aktu īstenošanu. Proti tas nozīmē, ka mums ir jāskatās arī uz dalībvalstu tiesību aktu formulējumiem. Tieši par to šeit ir runa. Nākamais mums ir jānodrošina arī labāka uzraudzība pār e, dalībvalstu tiesību aktu īstenošanu. Komisijai, protams, šeit ir ierobežotas iespējas, jo principā komisija līdz šim var izmantot tikai uh, pārkāpuma procedūras, un iespējams, ka mums vajadzētu nodrošināt grozījumu līgumā. Tad mēs arī varētu paļauties uz šādiem līdzekļiem. Bet ar šiem līdzekļiem diezvien, bieži vien nepietiek, un mums ir vajadzīga lielāka caurdzamība. Šī procedūra noteikti ir tāds mm, pēdējais līdzeklis, tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu demokrātisku atbildīgumu. Ir skaidrs, ka tas, ko dalībvalstis demokrātiskā procedūrā pašas ir pieņēmušas, mm, tas šīm dalībvalstīm galu galā arī ir jāizteno un jāpiemēro. Lūdzu, nākamo uh, slaidu. There is one before on instruments. Pirms šī slaida bija vēl viens par instrumentiem. Šie mērķi, ko es sākumā pieminēju, un tos mums, protams, vajadzētu panākt, kā mēs to varētu izdarīt. Tad pirmā kārtā mums ir vajadzīga cauradzamība, mums ir jādomā par to, kā tiek piemērotas Eiropas Savienības tiesības. Mums noteikti ir vajadzīgas arī skaidras vadlīnijas no komisijas, no likumdevēja puses. Uh, Eh, likumdevējiem dalībvalstīm ir jādod uh, norādījumi, kādā veidā šie tiesību akti tiek īstenoti. Šeit nav runa par centrālo valsts līmeni, dažkārt, protams, tur parādās problēmas. Komisija, manuprāt, mm, līdz šim nav nodrošinājusi tādu sistēmisku uzraudzību. Nepietiek ar to, ka tiek uh, Eh, pieņemtas jaunas direktīvas. Mums ir jāpārbauda, vai šīs direktīvas ir efektīvi piemērotas. Un šeit eh, komisija bez korelācijas tabulām eh, bieži vien nenodrošina tādu vispārēju pārskatu pār to, kas notiek dalībvalstīs. Šīs pārbaudas ir diezgan sarežģītas un noteikti komisāriem par to vajadzētu padomāt. Nākamais Tā tad ir vajadzīga uzraudzība un kontrole starp dalībvalstīm. Tas nozīmē, ka dalībvalstīm vajadzētu zināt, kāda ir piemērošana citās dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka uh, dalībvalstis varētu mācīties viena no otras, varbūt kādā dalībvalstī šī pieredze nav tik laba. Un, protams, vajadzētu iesaistīt arī parlamentu šajā uzraudzības procesā. Tas uh, nozīmē, ka uh, Eh, parlamentiem vajadzētu saprast, kas notiek pēc direktīvas pieņemšanas. Priekšsēdētājs uzskata, ka mūsu komiteja eh, katru gadu uzaicinot parlamentus pie mums jau ir spērusi ļoti nozīmīgu soli šajā virzienā. Nākamo slaidu lūdzu. Es uzskatu, ka šie procesi, kas eh, regulāri notiek mūsu komitejā, varētu ļaut mums norganizēt iekšējā tirgus ikgadējo pārbaužu Internal Market Scoreboard izmantošanu. Augustā mēs sākam strādāt pie iekšējā tirgus pārbaužu tabulas. Katrai dalībvalstī šajā tabulā tiek uh, atvēlētas apmēram desmit lapas, tur ir runāts par dažādu direktīvu īstenošanu, taču šie dati tiek apstrādāti un komitejā mm, Tas tiek darīts ar parasto iniciatīvas ziņojumu procedūru, un novembrī eh, komisija šos mūsu datus uzņēma savā ikgadējā izaugsmas ziņojumā. Pēc tam šie dati tiek tālāk nosūtīti dalībvalstīm. Februārī pēc tam parlaments eh, plenārsēdē Eiropas pusgada ietvaros, bet nu, tas nav tāds, tāda integrētas eh, pusgada sastāvdaļa. Uh, tad tiek balsots par šiem datiem. Uzskatu, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Esmu runājis arī ar Koferati kungu un ar citiem kolēģiem. Mums vajadzētu saprast, ka parlamentam iekšējā tirgus akī vajadzētu nodrošināt īstas pilnvērtīgas pilnvaras. Te ir runa par parlamentu kā par likumdevēju, par koplēmu procedūru. Uzskatu, ka šīs pilnvaras mums piemīt, un tad eh, mārtā, aprīlī, maijā līdz pat jūnija beigām var nodrošināt šīs uh, rekomendācijas atbilstoši katrai valstī. Un tur ir runa par iekšējā tirgus likumdošanas piemērošanu. Es domāju, ka šis priekšlikums, šīs idejas dod savu pievienoto vērtību iekšējā tirgus analīzes ziņojumam. Parlaments jau gadu strādā pie tā, kā mēs varētu nodrošināt šīs pilnvaras strādāt pie iekšējā tirgus. Šeit nav runa tikai par nobalsošanu par šo ziņojumu. Ir jānodrošina arī mūsu darbs pie rekomendācijām, kas tiek dotas katrai valstī un ir svarīgi, lai parlamentam arī šeit būtu koplēmēja tiesības. Jautājums ir par to, um, uz kādiem tiesiskiem pamatiem balstīsies šis ziņojums, kādā veidā mēs par to balsosim. Daudz iestājas par to, ka uh, šim ziņojumam vajadzētu kļūt par likumdošanas ziņojumu. 26. pāntā, 3. punktā uh, līgumā, kur ir runa par Eiropas Savienības eh, darbību, ir paredzēts, ka katru gadu Eiropas komisija mm, izdod eh, vadlīnijas par iekšējā tirgus progresu. Līdz šim šis punkts tā īsti nav izmantots. Pēc komisijas priekšlikuma šīs 26. pāntā trešais punkts attiecas tikai uz padomi. Priekšēdētāja kungs, jūs jau man esat bieži minējuši, ka padomes lomu iekšējā tirgus īstenošanā nevajadzētu novērtēt par zemu, bet mm, par nožēlu parlaments, diemžēl, nespēlē šeit adekvātu lomu. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu izmantot šo 26. panta trešo punktu par pamatu, bet ir jāatcerās, ka, protams, ir jāņem vērā arī konkrēto direktīvu vai regulu tiesiskais pamats. Šajā gadījumā šis ir 140. pāns, kur parlaments ir uh, koplēmējs. Un tieši tāpēc es vēlētos ieteikt, ka, ja ir runa par juridiskajiem aspektiem, tad mums vajadzētu ņemt par tiesisko pamatu 28. panta 3. punktu kopā ar konkrētās direktīvas tiesisko pamatu. Un tādējādi šis jautājums arī nokļūst Eiropas parlamenta kompetencē. Ja ir runa par likumdošanas ziņojumu, kādā veidā tad iniciatīvas ziņojums var kļūt par likumdošanas ziņojumu, tad noteikti, ka šeit būs vēl vajadzīgas diskusijas. Komiteja priekšsēdētā sākumā rēģēja skeptiski, bet es domāju, ka mums izdosies viņus pārliecināt, ka šeit ir runa par konkrēto direktīvu īstenošanu un uh, Mēs kā parlaments varēsim konstruktīvi piedalīties tad, ja mēs būsim viens no likumdevējiem. Un tādā gadījumā mēs varēsim atbalstīt komisijas darbu. Jebkurā gadījumā mums ir jāņem vērā ekonomiskā situācija Eiropas Savienībā un tā ir jāveicina. Uh, To nevarēs izdarīt tikai ar Eiropas pusgada palīdzību. Mums ir jānodrošina īsta pārvaldība. To jau minēja um, Marija Montijas savā 2009. gada ziņojumā. Viņš uh, arī runāja ar mūsu komiteju, un es domāju, ka šis darbs, kas tika uzsākts sasaukuma sākumā, noteikti ir jānoved līdz uh, galam. Es domāju, ka mēs to varēsim izdarīt kopā, Un ziņojums varēs nodrošināt rezultātus tikai tad, ja visas politiskās grupas to atbalstīs ar lielu vairākumu. Un liels paldies, tas bija viss, kas man bija sakāms. Liels paldies, liels paldies par jūsu slaidiem, par jūsu prezentāciju. Kaut kāda iemesla dēļ mums neizdevās izslēgt gaismas virs ekrāna. Varbūt mēs varētu lūgt komitejas darbiniekus nodrošināt eh, labāku tehnisko aprīkojumu. Es atvainojos, ka šeit iedziļinās tehniskās detaļās, bet man šķiet dīvaini, ka mums neizdevās izslēgt šīs gaismas. Jebkurā gadījumā liels prieks, ka jūs bijāt sagatavojis prezentāciju. Liels paldies arī par jūsu darbu pie šī jautājuma. Uzskatu, ka šis ziņojums ir ļoti svarīgs mūsu komitejas politisks uzdevums. Liels paldies par jūsu skaidro uh, un konkrēto pieju šī jautājuma risināšanā. Tagad uzklausīsim ēnu referentus. Vispirms, ko Ferratī kungs. Grazie, prezidente. E, eh, ringrazio molto il collega. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies Švāba kungam. Viņš ļoti skaidri ir. Uh, prezentējis šo jautājumu. Un arī liels paldies par to, ka viņš ir pievērsies šim jautājumam, kas ir diezgan uh, delikāts. Viņš nav aprobežojis, ir aprobežojis savu darbu tikai ar piemērošanu un tādu virspusēju izskatīšanu, bet gan viņš mēģina hm, ļoti radikāli mainīt situāciju un piedāvāt mums risinājumu, kas varētu novest pie tā, ka uh, iekšējā tirgus jautājums būtu ļoti nozīmīgs attiecībā starp mums un komisiju un uh, kopumā starp komisiju un parlamentu. Es piekrītu uh, tam, ko Švāba kungs teica saistībā ar to, kā jāstiprina attiecības starp Eiropas institūcijām un atsevišķajām dalībvalstīm. Visi šodien uh, runā par iekšējo tirgu, par tirgu, iekšē tirgus padziļināšanu, bet uh, nacionālā līmenī prakse parasti ir tāda diezgan ierobežota un nevienmēr uh, tā ir efektīva. Tā tad nav pietiekami tikai uh, pārskatīt un pārbaudīt situāciju, bet patiesi ir uh, jāskatās, cik tālu iekšējā tirgus likumdošana ir īstenota nacionālā līmenī. Proti ir jāpārbauda soli pa solim pielietošana, ne tikai pārkāpums, bet pielietošana kopumā, lai a, konstatētu, vai varbūt ir kādi izkropļojumi un tā tālāk. Sodi gal galā a, tiek saglabāti, bet es domāju, ka a, labāk ir pēc iespējas ātrāk izlabot uh, kļūdas, lai pēc iespējas varētu novērst sankcijas. Ideja, kas tiek prezentēta, ir uh, pareiza, tas ir solis uz priekšu. Likumdošanas ir normatīvais priekšlikums, kas tiek izstrādāts, dod iespēju iekšējā tirgus jautājumu skatīt uh, Eiropas semestra kontekstā. Un līdz ar to ekonomikas uh, politika tiek uh, savienota ar to, kādu lēmumu tiek pieņemt šajā jautājumā, kas mūs tagad nodarbina. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Mums vajadzētu diskutēt arī par tehniskajiem instrumentiem. Uh, Es domāju, ka ir ļoti pareizi, ka mēs norādām uz līguma 27. pantu, kas ir juridiskā bāze šajā gadījumā. mums nevajadzētu apstāties pie iespējām tehniskām problēmām, mums jāredz politiskais mērķis, tam jābūt ambiciozam. Un tam jāatbilst arī tam laika garam, kurā mēs dzīvojam, jo šis jautājums ir ļoti nozīmīgs Eiropas ekonomikai, taču nekur tas formāli netiek atzīts. Un ja nav tādas formālas atzīšanas, tad arī uh, saturiski to nevar uh, īstenot. Un bez tam ir arī citi aspekti. Es tiešām uzticos. Uh, jautājumu nozīmīgumu un uh, nospraustajiem mērķiem. Es domāju, ka, piemēram, arī rūpniecības politikai jābūt vienam no uh, mērķiem. Šodien pēcpusdienā būs viens no atbildīgiem komisāriem mūsu komitejā, tad mēs varēsim par to arī runāt. Un kolēģi Švābi izteiktais priekšlikums mani pārliecina. Varbūt, ka varētu šajā ziņojumā vēl uh, norādīt arī uz uh, likumdošanas aktu kopumu uz iekšējā tirgus jautājumiem. Otro paketi, tā teikt. Bet, ja mēs runājam par izmaiņām un izmaiņām, kas ir saistīts ar iekšējo tirgu, tad jāskatās, kas ir saistīts arī ar citiem jautājumiem. Paldies! Tagad Manders kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs! Es gribētu turpināt tu, uh, kolēģi Koferati teikt un pateikties uh, Andrejasam. Tas ir tāds politisks temats, bet dažkārt man liekas, ka es nu, gluži kā tāds tehnisks darbinieks uh, darbojos šeit skatot dažādas jautājumas un ir ļoti sarežģīti, protams, arī uh, šo viedokli skaidrot uh, manas partijas biedriem, jo tad viņi raugās uz mani gluži kā uz uh, ierēdni, bet mēs taču esam politiķi Eiropa pēdējo 25 gadu laikā ir veiksmīgi strādājusi iekšē tirgus jomā, bet 2011. gadā bija 922 divas pārkāpuma procedūras pret atsevišķām dalību valstīm, vai, jo tās vai nu apzināti vai neapzināti pārkāpa noteikums. 922 pārkāpumi divos gados nozīmē, ka dalību valsts nu, praktiski izmeklē tas, kas tām patīk un uh, ievieš tikai to, kas tām patīk, un līdz ar to pārkāpja mm, es e likumdošanu. Un var tikai piekrist tam, ka situācijai jāuzlabojas, mums tagad ir jāraugās, kā uzlabot situāciju. Jo labāk tas nenozīmē, ka uh, situācija labāk ir jau Eiropas līmenī, varbūt, ka attiecīgi dalība valstīs situācijai jāmainās. Un tādēļ piekrītu ieteikumiem atsevišķām dalībvalstīm, ko Andrēs piedāvā. Uh, jo mēs zinām, ka 27. dalībvalstīs ir atšķirīga a, a, rīcība. Un esmu iepriecināts par to, ka Andrejās nu, a, ir tagad a, jau dokumentā ierakstījis, ka Uh, regulas viņa skatījumā ir labāks nekā direktīvas. Nu tad visbeidzot, visbeidzot pēc šiem daudziem gadiem šī atziņa ir uh, materializējusies. Es domāju, ka tas ir tiešām vienīgais risinājums, kā novērst uh, problēmas īstenojot Eiropas likumdošanu. Nākošais jautājums - kontroli un noteikumu ievērošana. Varbūt, ka mums nepieciešams tāds tā kā satīklojums kontrolieriem, kas uh, kontrolieri, kas uh, pārbaudīja dalību valsts un tad uh, par to ziņot komisijai, bet jānovērš problēmas ar nacionālajiem parlamentiem, jo nacionālajie parlamenti vēlas arī šeit līdz diskutēt. Un ja mēs izskatām šādus uh, dokumentus, tad nacionālos parlamentus vajadzētu iesaistīt jau pēc iespējas ātri. Tā vietā, lai piramīdas veidā strādātu, mēs gribam likumdošanas normas, kurās uh, kuras dalību valsts ieviest un arī nacionālajie parlamenti, jo viņi ir atbildīgi par Eiropas noteikumu ieviešanu. Un, ja ir 27 dažādi ieviešanas pasākumi, tad iekšējais tirgus nemaz nevarētu funkcionēt. Es domāju, ka būtu labi. Un balstoties arī uz uh, faktu, ka div, iekšējais uh, tirgus pastāv 20 gadus, tad es domāju, ka 15 tūkstoši 000 aptauju, uh, ko tagad aizpilda uzņēmēji, mums dos skaidru uh, ieskatu, kā viņi strādā ar iekšējā tirgus uh, noteikumiem. Un mēs gribam parūpēties par to, lai visus MBU mēs varētu atbalstīt. Nu, varbūt mēs varētu lūgt 25 vārdos uh, SMS veidā pasakiet, kā mēs varētu uzlabot uh, iekšēju tirgu, un tad mēs redzētu, kāda ir situācija patiesi. Tātad labie eh, ieteikumi, ko izsaka MVU, varētu tādā uh, pētījuma dienā tikt apkopoti un darīt uh, zināmi plašai publikai. Mums jāskatās, kā mēs situāciju varam uzlabot un uh, jādomā arī par politisko risinājumu. Andrejās ziņojums ir ļoti labs, bet man liekas, ka pietrūks nedaudz arī komunikācijas, jo man liekas, ka pēdējo 20 gadu laikā mēs neesam labi, e, labi komunikācijas darbu veikuši, neesam skaidrojuši, ko nozīmē iekšējais tirgus Eiropā. Un domāju, ka tas ir vēl vairāk ir jāskaidro. Un vēl viens tehnisks jautājums referentam. Es redzēju, ka e-punktā tiek runāts par politisko izvērtējumu. Un tādēļ gribētu zināt, ko tas nozīmē. Visādi citādi gribu izteikt tikai komplimentus. Un ceru arī, ka strateģiskās konsultācijas Dublinā decembrī novedīs pie plašākas politiskas aktivitātes uh, šajā komitejā un uh, nevis tikai tehnokrātiski strādāt, runājot par likumdošanas iniciatīvām. Lielas paldies par jūsu skaidrajām idejām šajā jautājumā. Jā, šķiet, ka regula un direktīva nav iekļuvušas darba programmā. Tas noticis pirmo reizi. Rūlas kundze ir uh, apsēdusies man šeit blakus pie prezidija galda, tāpēc, ka viņa vadīja sanāksmi, kamēr es tikšos ar komisāra amata kandidātu. Pēc tam viņa atkal dosies prom, lai pati tiktos ar viņu, un tad es atkal nakšu atpakaļ. Lielas paldies! Es arī vēlētos pateikties eh, Švāba kungam. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mēs diskutējam par šiem jautājumiem un spriežam par iekšējā tirgus problēmām. Bieži vien Eiropas Savienībā mēs eh, pieredzam to, to ka dalībvalstis rāda eh, uz citām dalībvalstīm, sakot, ka tās sliktāk piemēro tiesību aktus. Un nu, šķiet, ka Vācija ir viena no labākajām piemērotājām, bet tad, kad mēs paskatāmies uz detaļām, tad īsnībā tā nemaz nav. Tas nozīmē, ka visas valstis cenšas sevi nolikt eh, labākā situācijā sakot, ka tās ir labāk piemērojušas tiesību aktus. Jā, es jums arī piekrītu, ka dažkārt rodas iespējas, ka komisija dažkārt ķeras klāt jaunu direktīvu rakstīšanai tā vietā, lai nodrošinātu esošo direktīvu īstenošanu. Mums arī ir jāsaprot, kur ir iztrūkums eh, likumdošanā, mums ir jāskatās, kāpēc parādās problēmas īstenošanā. Varbūt šīs problēmas var atrast tieši tiesību aktos un kā mēs varētu reaģēt uz šīm problēmām. Es mazliet vēlētos atvēsināt mūsu prātus attiecībā uz to, kas tika teikts par regulām. Nevienmēr regulas ir īstais risinājums, arī regulu formulējumos var rasties problēmas, tieši tāpēc arī tiek ierosinātas pārkāpuma procedūras. Tā ir viena problēma, bet eh, otra problēma, kur mums noteikti arī ir jārod vienošanās, ir eh, tas, cik detalizētām ir jābūt regulām. Bieži vien regulas ir tāds kā mm, ietver tiesību akts, kas nav pietiekami detalizēts. Ja mēs paskatāmies uz 240 lapām šajā jaunajā uh, publiskā iepirkuma uh, direktīvā. Ja mēs to pieņemtu kā regulu, tad, manuprāt, tas būtu neiespējami. Mums ir jādomā, kā regulas atšķiras no direktīvām. Ir jāatcerās, ka šeit likumdevējs eh, dod tikai ietvaru un nedod detaļas. Mums ir jāskatās uz to, eh, cik detalizētām ir jābūt uh, direktīvām un regulām. Ja mēs no regulas sagaidīsim tikpat sīkas detaļas kā no direktīvas, tad nu, šeit eh, es izturos diezgan skeptiski. Ir liels prieks, ka mēs patiešām tagad uh, eh, iedzinamies diskusijā, saka Hārbārkungs. Daži komentāri no manas puses. Maklārkīnes kundze būs mūsu ēnu referente, bet es pats arī sekoju līdzi šī dosijā attīstībai. Jo īpaši tāpēc, ka priekšsēdētāja konferencē man ir jāizstāv mūsu komitejas intereses, un uh, priekšsēdētāja konference jau ir pieņēmusi šo iniciatīvas ziņojumu kā tādu, bet vai mēs to varēsim pārvērst par likumdošanas ziņojumu, nu šeit mums vēl ir jāiegūst vairāku kolēģu atbalsts. Novembrī mēs par to spriedīsim, un tieši tāpēc es gribētu zināt, ko domā komitejas deputāti šajā sakarā. Pirmkārtām es vēlētos teikt, ka šis jautājums ir ļoti izšķirošs. Darbs, ko esam paveikuši pie vienotā tirgus akta, kā jau vairāki kolēģi norādīja, ir ļāvis mums apvienot eh, politisko grupu un komiteju viedokli parlamentā. Mums ir jāatcerās, ka nākotnē mums būs jāstrādā pie tādiem sarežģītiem, komplicentiem projektiem, kur būs iesaistītas vairākas komitejas. Tieši tāpēc ir jāuzlabo parlamenta darbs. Iekšējā tirgus ciklā noteikti vajadzēs iesaistīt visas komitejas, kurām ir kompetence vienotajā tirgū. Vienotā tirgus aktā otrajā daļā noteikti vajadzēs domāt arī, piemēram, par transporta projektiem. Mēs jau esam spriedoši šajā komitejā par transportu, par to, kas ir efektīvs transports, un šeit noteikti Būs jādomā arī par ilgtspējīgumu un konkurences jautājumiem. Mums jādomā arī par ekonomiku, par transporta nozīmi ekonomikā. Tas ļaus mums skatīt vienoto tirgu tādā plašākā politiskā perspektīvā. Visos šajos jautājumos noteikti būs jāiesaist arī dalību valstu parlamenti. Mums jau ir bijušas interesantas sarunas par konkrētiem tematiem ar dalību valstu parlamentiem. Piemēram, patērētāju tiesības dalību valstu parlamentiem šķiet ļoti interesants jautājums. Taču mēs neesam iesaistījuši dalību valstu parlamentus strādājot pie tādām vispārīgām politiskām vadlīnijām attiecībā uz iekšējo tirgu. Ir jādomā par iekšējā tirgus nozīmi, darba vietu radīšanā, labklājības veidošanā mūsu pilsoņiem. Bieži vien par to tiek aizmirsts, jo īpaši ekonomiskās recesijas laikā. Es domāju, ka šeit vajadzētu nodot tādu svarīgu politisku signālu. Otrs jautājums, ko es vēlējos arī pieminēt, šeit eh, Maklārkins kundze ir ieguldījis daudz darba. Mums vajadzētu pievērst uzmanību uh, tiesību aktu efektīvai transponēšanai. Ir jāsaprot, kādas problēmas izriet no transponēšanas procesa. Švāba ziņojumā ir iekļauts ļoti spēcīgs viedoklis šajā jautājumā. Es vēlētos mazliet uh, uzlabot arī šos detalizētos esošo tiesību aktu analizējošos ziņojumus. Komisija ietekmes izvērtējumā bieži viena mums eh, sūdzas, ka komisijai neizdodas sadarboties ar dalībvalstu iestādēm, kas ir iesaistītas tiesību aktu īstenošanā. Tas ir tāpēc, ka eh, tiesību akti ir jāizstrādā tādā veidā, lai tos varētu viegli un vienkārši transponēt. Nu, citiem vārdiem sakot, eh, dalībvalsts cilvēkiem vajadzētu saprast šos tiesību aktus, kas šeit tiek rakstīti, jo īpaši tas ir būtiski regulu gadījumā. Ieviešanas mehānismi ir ārkārtīgi nozīmīgi. Protams, mēs aicinām nodrošināt labāku tirgus uzraudzību, par to nākamgad mēs atkal runāsim, bet ir jāatcerās, ka valstu budžeti tiek apgriezti, un tieši tāpēc dalībvalstīm ir grūti nodrošināt lielākas investīcijas tirgus uzraudzībā. Bieži vien problēmu ir daudz, un e, šie darbi, kas ir jāveic, ir e, ļoti detalizēti. Mēs, protams, mēģinām panākt e, to, lai uzņēmumi sniegtu mums vairāk informācijas, piemēram, par importētiem produktiem, kas nešķiet droši. Mēs uh, mēģinam būt izdomas bagāti, mēģinam rast tādus viltīgus veidus, kā nodrošināt, lai vienotais tirgus darbotos efektīvi. Es domāju, ka vismaz daļa no šī darba liks dalību valstīm, liks eh, komisijai darīt to, ko mēs esam visu laiku no tās prasījuši, proti integrēt visus ieno, vienotā tirgus informācijas dienestus tādā kā viens pieturs aģentūrā, tā lai Solvit un Rapex un citi aspekti, kas ir saistīti ar vienotā tirgus informācijas sistēmu, tikti, tiktu nodrošināti vienā punktā. Tad cilvēki, vai nu tie būtu patērētāji, vai arī pilsoņi, kuriem rodas problēmas ar savstarpēju atzīšanu, vai arī, mm, ka tiek atklāts, ka pakāpojuma direktīva netiek pietiekami labi īstenota, visi šie cilvēki zinātu, uz kurieni viņiem ir jādodas. Iekšējā tirgus pārvaldības cikls norāda uz to, ka politiskā ziņā mums ir vajadzīgs tāds vienots kontaktpunkts, kur cilvēki varētu vērsties problēmu gadījumā. Dalībvalstu iesaistīšana nodrošinot to, lai tās sniegtu mums uh, informāciju par vienotā tirgus īstenošanu, atbildības uzņemšanās par šo vienoto punktu tie ir tādi svarīgi jautājumi. Manuprāt, ikgadējais ziņojums par vienotā tirgus integrāciju ir ļoti svarīgs. Tāpat arī ir svarīgi īstenot MVU priekšlikumus. Īstenošanas kontekstā ir skaidrs, ka MVU noteikti būs šeit uh, jautājumu krustugunīs. Mums vajadzēs atcerēties par visu uzņēmumu iesaistīšanu. Tāpat arī mums ir jāveicina ne tikai vienotā tirgus akta numur divi īstenošana, bet arī mums ir jādomā par publisko iepirkumu, par savstarpēju kvalifikāciju atzīšanu. Cerams, ka mēs to pavisam drīz pabeigsim. Tāpat arī mums ir jādomā par vienotā, vienotā tirgus aktu numur 3. Daudz no mums domā, ka tur būs runa par digitālo ekonomiku. Liels paldies Švāba kungām par ļoti labo pamatu un e, liels paldies arī Maklārkins kundzei, kur ir strādājis pie šiem jautājumiem. Vai kāds no kolēģiem vēlas izteikties? Tūns kundze, zinu, ka jūs ļoti aktīvi darbojāties vienotā tirgus fórumā. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Siri Gajenas kundze, Turunenkungs. Un pēc tam es nodošu savu sēdes vadību Rūlas kundzei. Jā, šis ir ļoti svarīgs dosie. Vēl ar vien saskaramies ar situāciju, ka dalībvalstis vienoto tirgu uzskata par kaut ko tādu, kas nav viņu kompetencē. It kā mēs šeit būtu atbildīgi par vienoto tirgu, nevis dalībvalstis būtu par to atbildīgas. Nu, to, ar to mēs visu laiku saskaramies. Vēl kāds punkts, ko pieminēja kolēģi. Uh, No komisijas puses saņemam signālus, ka mums vajadzētu iesaistīt valdības, bet šie signāli ir ļoti vāji. Šeit nav runa tikai par valdībām, bet arī ar citiem, citām iestādēm. Šīs konsultācijas, kā jau tika pieminēts, ir ļoti liela problēma visiem. Neviens par tām neko nezina, bieži vienam ir radies iespējas, atvainojos, ka izsakos tik tieši, ka komisija rīkojas tā, it kā tā būtu iesaistījusi šīs iestādes, bet īstenībā tā nemaz nav, jo vienkārši šīs iestādes nav uzaicinātas uz diskusijām, nav uh, jāatbild uz šīm konsultācijām, tāpēc, ka neviens par tām neko nezina. Dažkārt tās tiek organizētas tikai angliski vai varbūt trīs valodās. Manuprāt, tas nekad nenotiek visās oficiālajās valodās. Jautājumi, kas tiek uzdot arī, ir ļoti komplicēti tie, kas piedalās sanāksmēs, īstenībā nesaprot šos jautājumus. Punkts, ko jūs pieminējāt, Andrējas, ir ļoti būtisks. Arī šeit man ir bijušas ļoti smagas sarunas ar komisiju. Nevienam netiek uzlikta atbildība, tātad nav zināms, kurš ir konkrēti uzņēmies atbildību. Markt un Sanko ģenerāldirektorātiem vajadzētu vairāk sadarboties ir jāatcerās, ka tai ir jābūt komisijas atbildībai, taču mūsu pienākums savukārt ir uh, spiest uz to, lai tiktu nodrošināts šis viens kontaktpunkts. Esmu pieredzējis to, cik ir grūti spriest par tādiem jautājumiem, kā piemēram strīdu risināšana tiešsaistē. Es uh, censtos uh, panākt, lai šeit ir šis vienotais kontaktpunkts. Uh, ir ļoti grūti piespiest mūsu draugus komisijā izmantot šo vienoto punktu. Manuprāt, mums tāds ir, bet tas netiek izmantots. Tāpat ir jāiesaist arī dalībvalstu parlamenti, dalībvalstu administrācijas un citas iestādes. Manuprāt, tas netiek pietiekami labi darīts. Es tāpat arī stiprinātu mūsu vienotā tirgus fóruma lomu, tam ir jānotiek vismaz reizi gadā. Uh, Ir jānodrošina, lai vairāk cilvēku izmantotu sociālos mēdījus, lai tiktu izmantota uh, interneta tiešsaiste, tad, kad tiek organizētas diskusijas. Mums jau bija viens labs piemērs, tad, kad mēs organizējām šeit vienotā tirgus fórumu. Vienotajam tirgum ir jākļūst par uh, jautājumu, kas ir būtisks ne tikai mums šeit Briselē, bet uh, visām dalībvalstīm. Paldies! Es pareizi sapratu, ka komisija nav sagatavojusies un negrib šodien izteikt savu atzinumu. Jūs vēlaties? Nē. Tad jūs nevēlaties tagad reaģēt uz sacīto. Tad referentam došu vārdu noslēgumā, izteikumam. Paldies, priekšēdātāji! Paldies Pirmkārt par ļoti konstruktīvajiem komentāriem, ko dzirdēju no kolēģiem. Manuprāt, mēs tiešām varam pacelt šo jautājumu tādā politiskā līmenī tikai tad, ja būsim vienoti un rīkosimies kopā. Un tad es domāju, ka komisijai arī būs ko teikt. Uh, Priekšādātājs kundze, es gribētu reaģēt uz šo to, ko dzirdēju. Asferati uh, kungam arī gribu teikt paldies par viņu komentāriem. Pareizi ir, ka distancējoties no tehniskām detaļām, galvenais, lai pēc būtības mēs kaut ko panāktu ar šo, ar šo dosjē. Jau pašā sākumā viss šis dosjē bija ļoti noslogots, ļoti pārslogots arī ar informāciju. Un tagad es dzirdu, ka no mums gaida atzinumu arī par vienotā tirgus aktu divi un trīs. Un līdz šim man nav bijis iespējams piedalīties pilnīgi visos šajos, visās šajās iecerēs, bet es gribu pastāstīt par to, ka vienotā tirgus aktā divi ir paredzēts iekļaut atsevišķu nodaļu, te nekādas problēmas nevarētu rasties. Un, manuprāt, par konsultācijām, kas šobrīd notiek, vēl ir pāragri runāt, pāragri runāt par to rezultātiem, bet ar ēnu referentu mēs atradīsim risinājumu. Un arī Kozak Eiropas komitejas pastāvīgo vadītāju um, kolēģi ielūdza mani uz Nikosiju pastāstīt par to, uh, kā dosie attīstās, un gribu reaģēt uz to, ko sacīja gan kolēģis Hārbors, gan kolēģi Rīle, proti pakalpojumu direktīvas kontekstā šis vienotais kontaktpunkts. Um, ne visās valstīs tas tā būs iespējams un ne visur tas arī ir uh, nepieciešams pēc iesaistīto domā, un šo jautājumu mēs varam risināt tikai pastiprinot komunikāciju ar dalībvalstu parlamentiem, uzlabojot komunikāciju un Eiropas eh, semestra šo pozitīvo gaisotni, ko tas ir izraisījis dalībvalstu parlamentos, mums ir jāizmanto. Uh, lai vienlaiks ar atbildīgo komiteju kolēģiem mēs varētu popularizēt to, kas ir rakstīts direktīvās, un popularizēt arī labumu, kas no tā ir gaidāms. Es uzskatu, ka iekšējā tirgus likumdošanas tāda pacelšana politiskā līmenī nozīmē, ka viegli risinājumi nav gaidāmi. Ir jāņem vērā, ka virknē valstu bieži mainās valdības. Uh, un ne visās eh, valstīs eh, stab politiskā stabilitāte ir nodrošināta. Tāpat ir valstis, kam ir federāla uzbūve, valstis, kas ir centralizēts. Tas viss mums ir jāņem vērās, mēģinot novērtēt situāciju dalību valstīs. Ja mēs to nespēsim, tad mūsu eh, centieniem arī neviens īpaši neticēs. Uh, Un ja mēs atceramies Ungāriju un notikumus tur pēdējā laikā, tad gribu atgādināt, nedrīkst novērsties no galvenā jautājuma, ko mēs gribam panākt iekšējā tirgus attīstībām. Bet šajā komitejā es domāju, ka mēs esam darbojušies sekmīgi. Kolēģis Manders arī uzsvēra komunikācijas lomu. Uh, jo vairāk regulu, jo labāk, tas jau tā ir, bet tai pašā laikā šai likumdošanai ir jābūt kvalitatīvai un noteikumiem regulās jābūt tādiem, lai tos ir iespējams īstenot. Runājot par AE punktu, jāvērtē ne tikai makroekonomiskā evolūcija Eiropas semestrī, jāņem vērā, ka iekšējā tirgus um, likumdošana šobrīd tiek ieviesta visai, um, ar visai lieliem trūkumiem. Un tāpēc gribu atgādināt, ka Eiropas semestra novērtēšanā makroekonomiskā evolūcija ir tikai viens no pīlāriem, un otrs tikpat svarīgs aspekts ir novērtējums, kā tiek īstenoti noteikumi. Tas viss attiecās uz visām dalību valstīm vienādi, un vienalga, vai mēs runājam par Itāliju vai Vāciju. Mēs esam gatavi arī apstrīdēt vai aizstāvēt mūsu viedokli diskusijās ar dalībvalstu pārstāvjiem. Bet nedomāju, ka ir jācenšās veidot nometnes starp dalībvalstīm. Un neatkarīgi no tā, cik liela vai maza ir valsts, neatkarīgi no tā, cik tā ir nozīmīga kopējā projektā, um, noteikumi būs vienādi visiem, un šodien mēs redzam, ka tieši lielākām valstīm ir grūtības saņemt finansējumu krīzes seku pārvarēšanai. Un tā kā runāja referenti un arī uh, Fontūnas kundze, mums ir jāapzinās, ka tas, ko mēs vēlamies panākt, ir mūsu visu interesēs. Uh, Manuprāt, komitejā mēs esam labi pastrādājuši. Un komisārs Balkešteins, kad iekšējiem tirkumu apritē desmit gadu, sacīja tā, ka mēs sēžam, tā kā esam iekāpuši Ferrari iekšējā tirgus uh, uh, nozīmē, bet būtībā braucam tikai ar otro ātrumu. Un varbūt pateicoties mūsu rīcībai, mēs varēsim pāriet uz trešo vai ceturto. Paldies! 12. Novem, novembrī ir gala termiņš grozījumiem, bet būs vēl viena iespēja līdz 6. decembrim pulksten 12. Nu, šeit vēl nav skaidrījis, bet iespējams, ka ko, ja koordinātori to noskaidros, tad uh, ir iespēja, ka šis galīgais termiņš var būt 6. Uh, decembris un balsojums komitejā būs 23. 24. janvārī, bet februārī būs balsojums plenārsēdē. Uh, Paldies, tad šo jautājumu mēs varam noslēgt. Nākamais jautājums ir rīcības programmas izveida muitas nozarei Eiropas Savienībā laikposmu no 14 līdz 20 gadam. Baltasārī lūdzu, Baldasāres kungs. In seguito alla decisione della conferenza dei... Paldies, priekšsēdētāji kundze. 16. māja 2012. gadā priekšstādāja konferencē pieņemtais lēmums, ar kuru nodalīja kustams un imkus programmas novēc pie tā, ka komisija ir mainījusi savu viedokli un tagad uh, arī maina savu nostāju. Tātad 29. augustā tika izteikt šis mainītais priekšlikums. Jautājuma nostātne ir ļoti līdzīga un apvienojot šīs abas programmas tiek paustas bāžas par to, kādas tad priekšrocības tas varētu vispār dot. Raugoties uz daudzgadu finanšu plānu, un arī kustam programmas un uh, muitas programmas pieņemšana līdz 2020. gadam ir aptuveni 548 miljonu eiro vērts programmas no 2014. līdz 2020. gadam. Esmu ļoti iepriecināts par to. Īpaši par to, ka mēs runājam par programmu sadalījumu un ka komisija arī atbilstoši mūsu priekšlikumu ir pieņēmusi. Es, protams, arī iesniegšu grozījumus, kas skar šīs programmas. Man liekas, ka prioritātes jāizmaina un jāformulē noteikti mērķi. Atsaukšos uz sesto paragrāfu. Un šis punkts arī ir jāiekļauj regulas tekstā norādi uz uh, to, uh, kāds ir finanšu apgāds, to neesmu vēl formulējis, bet nu katrā gadījumā ir jāgarantē vismaz tāda minimālā summa informācijas uh, sistēmu izveidēji un aprūpēji. Raugoties uz pēdējās programmas izveidi uh, un uh, līdz plāniem līdz 2013. gadam, mums jāsvērtē visas iespējas, manuprāt, ir jārūpējas, lai šī programma ne tikai tādas kopējas akcijas un arī um, informācijas sistēmu attīstību atbalstītu, kā arī cilvēku uh, izglītību ievērotu, bet arī ievērotu tehniskā aprīkojuma nepieciešamību un attīstību. Mums ir jārunā par prioritātēm, par pieņemtajiem lēmumiem. Mums ir nepieciešami indikātori, kas ļautu būtiskākos elementus apkopot, un tādēļ man liekas, ka būtu nozīmīgi, lai komisija balstoties uz 290. pantu, uh, paturētu zināmu daudzumu kompetences, un parlamentam katrā gadījumā ir jādod tiesības uh, pilnībā visas savas kompetences ievērot. Tagad par izmaksām. Valsts, kas piedalās šajā programmā, sēdz izmaksas par tiem elementiem, kas nav atrisināti uh, Eiropas Savienības līmenī, bet skar tikai atsevišķās valstis. Protams, ka ir nepieciešams muitas kontrolas uh, harmonizācijas un uh, risināšanas pasākums. Es vairs neko negribu teikt par skaidrojumu. Es domāju, ka pamatojums, kāds ir dokumentā, ir pietiekams. Un no kolēģiem kas pat labi ir zālē, un varbūt arī tie, kas nav īsti zālē, bet tomēr ir interesanti šī jautājuma risināšana. Es gaidīšu viņus komentārus, lai uzlabotu manu uh, ziņojumu. Grozījums var iesniegt līdz 12. novembrim. Protams, ka esmu gatavs uh, uzklausīt visus kolēģus. Mm. Es gribētu lūgt Koferatī kungu, vai mēs Šmita kungu varētu uzklausīt pirms jums, vai jūs piekrīstat Šmita kungu pirms jums. Jā, labi. Tad uh, vārds Šmita kungam. Paldies! Paldies arī Koferatī kungam par šo iespēju. Man jāiet uz citu komiteju pēc desmit minūtēm. Tā vienkārši notiek, ja jūs pārstāvat mazu politisko grupu, tad ir jāskraida. Tas ir labs priekšlikums. Paldies arī referentam par ievadvārdiem. Šī joma ir būtiska visām 27 dalībvalstīm un um, drīzumā iespējams būsim jau 28 valstis. Mēs iepriekš jau diskutējām par to, cik būtiski būs ieviest jaunu informātikas sistēmu un palielināt uh, kopienas pilnvaras muitas nozarē. Uh, paredzēts, ir paredzēts sistēmu harmonizēt, bet problēmas var radīt izmaksas, kā ir zināms, un tā mēs arī, šo mēs esam arī apsprieduši iepriekš. Lielākā daļa dalībvalstu atbalsta IAS informācijas sistēmas ieviešanu. Nu, šobrīd mēs nezinām, kā tad izskatīsies finansējums. Jautājums ir komisijai, kā komisija panāks to, lai dalībvalsts piešķir prioritāti šai nozarei. Varbūt tas ir gal, vissvarīgākais jautājums. Komisija uh, runā par to, ka um, dažas vai visas dalībvalstis varētu tikt skartas vai um, Vai jūs nedomājat, ka sistēma būs vienota un attieksies vienādu uz visiem muitas formalitāšu samazināšana vai vienkāršošana būtu viena no priekšrocībām, bet mums ir jāapzinās, ka organizētai noziedzībai, organizētāt noziedzības pārstāv par to tikai priecāsies. Mēs zinām, ka katru gadu miljoni, varbūt miljārdi eiro pazūd organizētās noziedzības kabatās. Um, tieši cīņa pret nelikumīgu robežu transportu, uh, preču uh, vešanu pār robežām ir viens no jautājumiem, kas ir vissāpīgākais. Un gribu uzsvērt, ka attiecīgo pasākumu, kas palēd, palīdzētu novērst noziedzīgas nodarījumus, uh, prioritāte, prioritāte ne visi līdz šim apzinās. Vēlreiz liels paldies! Paldies eh, vēlreiz arī Koferātī kungam. Tagad došu viņam vārdu, lūdzu. <clears throat> Paldies, priekšādētāji. Arī es domāju, kā teica kolēģis Baldasāre, uh, Nu, pašreizējais rezultāts debatēs ar komisiju tomēr ir vērtējums kā labs. Mēs vienojāmies un spējām panākt arī mūsu viedokļa akceptēšanu. Mēs gribējām programmu sadalīt vairākās daļās, jo tajā bija runa gan par uh, um, no aspektiem, kas, protams, ir savstarpēji saistīti, bet vienlaikus arī tos raksturo daudz atšķirību. Un, manuprāt, kolēģis Baldasārē uh, papildinās dosie noteikti ar vairākiem īpašiem, specifiskiem elementiem. Tos viņš arī minēja savā uzrunā. Piemēram, um, cīņa pret krāpniecību un tās uh, priori, tās uh, ļoti lielā nozīmība. Mēs vēlamies turpināt sadarboties konstruktīvā garā. Manuprāt, ļoti svarīgi būs um, lielu prioritāti, augstu prioritāti piešķirt informātikai. Būs nepieciešama sistēma, kas strādās nu, ar tādu valodu, kas spēs uh, nodrošināt efektīvu muitas uh, formalitāšu vai muitas uh, procedūru norisi. Tāpat iesaistīto pušu intereses, arī par tām ir runa dosjēm ir vairāk jāņem vērā viņu intereses, kā sacīja kolēģis Baldesārī, un ir jāspēj novērtēt paveiktais uh, sadarbībā ar um, tad iesaistītajām pusēm, ir jātiek to pieredze un zināšanām ir jātiek izmantotām muitas procedūrās un arī izstrādājot, protams, muitas politiku kopumā. Būtu jāpadomā jau šobrīd par to, kā saistīt vai kādas būs saiknes starp programmu un tiešajām vai netiešajām aktivitātēm, ar kurām strādāsim mēs, proti iekšējā tirgus jautājumiem būtu jādomā noderīgi, ja mēs visi atbildētu paši sev uz šo jautājumu. Protams, nevajadzētu izdarīt pārsteidzīgus secinājumus. Varbūt programma varētu finansēt arī uzraudzības programmas, uzraudzības pasākumus, ko veiks atbilstošās uzraudzības iestādes ekonomiskā dinamika, ekonomikas attīstības dinamika ir saistīta ar preču apriti un arī personu brīvu kustību. Es domāju, ka arī konkurētspēja mūsu dalībvalstīs uzlabosies un palielināsies arī kohēzija mūsu vidū progress noteiktās jomās jau ir panākts, un es negribu arī teikt, ka nekas nav sasniegts, bet, manuprāt, mums tieši te sadalot tēmas vai sadalot jautājumus, ir īpaši jāpatur prātā iekšējā tirgus stiprināšana, formatīvie aspekti. Un es domāju, ka mēs par to visu varam diskutēt bez aizspriedumiem, jo, manuprāt, kolēģa pieeja strādāt ar šo dosie ir pareiza. Tā attiecas ne tikai uz uh, saturiskiem apsvērumiem, bet arī uz visu šo dokumentu kopumā. Paldies, es tagad paraksturošu zaļo nostāju, arī es pilnībā atbalstu Baldesārī kungu. Manuprāt, viņa pieeja ir pareiza. Es priecājos, ka komisija ņēma vērā mūsu vēlmes un šobrīd, runājot par muitas uniju, uh, un tās modernizēšanu, tai pašā laikā mums ir jāpatur prātā, ka finanšu jautājumi arī ir jāatrisina, jo bez tā arī muitas unijas īstenošana tikai iekavēsies, bet iekšējam tirgu muitas unija ir nepieciešama. Uh, Tāpēc es gribētu atsaukties uz to, ko teica Šmita kungs, kā panākt, lai dalība valstis izjustu lielāku spiedienu un darītu vairāk to, ko no, mēs no tām gaidām un kas ir to pienākums. Un tāpat arī ir jautājums par to, kā šo spiedienu uz dalību valstīm palielināt, kādi varētu būt obligātie noteikumi Attiecībā uz visu pārējo es priecājos, ka sadarbība notiek labi un domāju, ka tā būs arī turpmāk un pilnībā atbalstīšu referentu. Un tagad Bīlana kungs ECR vārdā. Dziękuję bardzo, e, pani przewodnicząca. Chciałem podziękować panu posłowi. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties e, referentam par e, grozījumu sagatavošanu. Viņa ziņojums ir saistīts arī ar Gripas kundzes ziņojumu. Šajam ziņojumam iesniedzām grozījumus pirms divām nedēļām. Šie ziņojumi ir ļoti būtiski, jo tajos ir iekļautas prioritātes un mērķi, um, tāpat arī finansiālais ietvers tuvākajiem gadiem. Esmu izlasījis šo priekšlikumu, uzskatu, ka ir iekļauti visi svarīgākie punkti. Uh, Muitas programma 2013. gadam bija diezgan efektīva, tāpēc es ceru, ka arī nākamā programma būs tikpat veiksmīga. Es vēlētos uzsvērt vienu jautājumu. 22. grozījums par uh, finanšu aploksni. Es piekrītu uh, referentam, mums ir jābūt elastīgiem. Mēs nedrīkstam iesaldēt finansējumu, kas ir paredzēts šiem mērķiem. Abos ziņojumos, gan Legripas kundzes ziņojumā, gan arī šajā, tiek ieteikti pasākumi muitas modernizēšanai. Mums ir jāatstāj telpā manevrēšanai, ja runa par finansējumu. Tas nozīmē, ka mums būs jābūt eh, spējīgiem um, samainīt uh, piešķirto budžetu. Šeit esmu viensprātis ar referentu, vēlreiz paldies viņam. Paldies! Tad eh, tagad es vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvei. Thank you, Madam Chair. Paldies. Es vēlētos pateikties Baltasāras kungam un Koferati kungam par komentāriem. Varu jums pavēstīt, ka komisija ir sagatavojusi priekšlikumu, kas atbilst pašreizējai programmai, ir, tas, ir tās turpinājums. Uzskatām, ka vidējā termiņa pārskats ir norādījis, ka šī programma ir efektīva un tā ir jāturpina. Es vēlētos pastāstīt par to, ko mēs darām, un tāpat arī es vēlētos izteikt tādu rezervētu attieksmi attiecībā uz dažiem ieteikumiem. Es redzu šeit tādas četras kategorijas, kas vienkāršo šo pieju. Pirmais - aprīkojuma finansēšana. Vidējā termiņa izvērtējumā netika iekļauti ieteikumi par jaunu programmu aprīkojumu finansēšanai. Tas ir kaut kas jauns. Ietekmes izvērtējumā mēs izskatījām scenāriju, kā būtu, ja finansējums nāktu kopā aprīkojumam un programmai. Tas netika izvēlēts, tāpēc, ka tas nozīmē, ka budžets ir ievērojami jāpalielina. Taču referenta priekšlikumos nav skaidrs, kāds aprīkojums ir jāfinansē. Aprīkojums var būt uh, gan tālskatis, gan uh, rengeniekārtas. Te ir runa par dažiem tūkstošiem eiro līdz pat miljoniem eiro. Pašlaik programmas budžets nav paredzēts uh, šāda veida aprīkojuma finansēšanai. Būs ļoti grūti atrast rezerves vai iespējas finansēt aprīkojumu pie pašreizējā budžeta. Tas ir ļoti svarīgs punkts. Jā, mēs saprotam, ka uh, šāds aprīkums ir vajadzīgs, taču programmas budžets neparedzēja nekādu aprīkojuma finansēšanu. Otrs punkts, uh, kur arī komisija izturas rezervēti, ir deleģētie akti un grozījums, kas ir iesniegts šajā sakarā. Es vēlētos vērst jūs uzmanību uz to, ka programma ir operacionāla un galvenokārt šeit ir runa par informācijas sistēmu pārvaldību, par dažādām ar cilvēkiem saistītām darbībām, mācības, semināri, darba grupas. Šeit nav runa par politiku, šeit nav runa par turpmāku rīcību pēc tam, kad eh, tiks eh, nobalsots par regulu. Es domāju, ka ar to arī pietiek. Vēl kāda kategorija ir eh, atšķirīgie punkti un priekšlikumi attiecībā uz budžeta griestiem. Es vēlētos vērst jūs uzmanības faktu, ka vidējā termiņa izvērtējumā tika uzsvērts uh, programmas elastīgums. Tas ir viens no tās svarīgākajiem elementiem, kas tiek uzskatīts par priekšrocību. Ja mēs paskatāmies uz pašreizējo situāciju, cik grūti attīstās muitas savienība, mēs īsti nezinām, kas notiks līdz 2020. gadam. Uzskatu, ka vajadzētu saglabāt programmas elastīkumu un vajadzētu pārdalīt budžetu atkarībā no tā, kādas vajadzības mums būs nākotnē. Tas mums ir ļoti svarīgi. Vēl kāds sīks punkts, kas ir saistīts ar šo komentāru. 0,25% no budžeta kas ir saistīti ar programmas pārvaldīšanas administrēšanas izmaksām. Šī ir patiešām ļoti neliela summa. Tāpat arī mēs nedaudz satraucamies par indikatoriem. Mums nav īsti skaidrs, kādi ir īstie iemesli šiem indikatoriem. Mums ir mm, vajadzīgi paskaidrojumi, pirms mēs varēsim pie tā strādāt. Tas būtu viss. Paldies! Bet man ir lūgums, varbūt eh, komisijas pārstāvs varētu atbildēt uz Šmita kunga jautājumu. Kā dalībvalstis varētu piespiest eh, dot eh, lielāku finansiālu ieguldījumu šajās programmās? Viņš jau ir devies prom, bet varbūt kāds varētu nodot viņam manu atbildi. Viņš uzdeva vairākus jautājumus. Pirmkārt, kādā veidā šī sistēma tiks prioritizēta? Es vēlētos norādīt uz to, ka mēs pašlaik veidojam savstarpēju strateģisku programmu, kur tiks apvienotas visas Eiropas informācijas sistēmas. Programma MAS. Mēs pašlaik uh, veicam konsultācijas ar dalību valstīm par šo programmu, un tā arī būs tāda kā ceļu karta īstenošanai. Pašlaik muitas 2013. gada programma mm, finansē pašreizējo Eiropas Savienības e, programmu. Šeit ir runa par tādiem kopējiem pūliņiem. Komisijas puse un arī dalībvalstu puse ir norādījušas e, uz šīs programmas nepieciešamību, un tad arī tiks izlemts, Eh, kura puse eh, būs atbildība par konkrētām darbībām, un pēc arī tiks izlemts par budžetu. Eh, katrai dalībvalstī nāksies seikt savu budžeta daļu, tas ir mm, tikai vienīgi pašsaprotami. Otrs jautājums. Kāpēc esam pieredzējuši to, ka ir tāds sistēmas, kas darbojas vairākās dalībvalstīs. Mums ir jāidentifi jāidentificē vajadzības. Mums ir jāapkopo dažu dalību valstu ieguldījumus, un tas varētu nākt par labu visai kopienai. Dažām dalību valstīm iespējams ir vajadzīgas eh, vienādas lietas, piemēram, importa kontrolas sistēma. Ja viss tiek darīts 27 reizes, tad tas nav efektīvi. Varbūt vajadzētu apkopot eh, vairākas dalībvalstis, 7, 8, 9 dalībvalstis, piešķirt tām um, budžetu no šīs programmas, un šīs dalībvalstis varētu paveikt darbu, kas vēlāk eh, nāks par labu visai savienībai. Tieši tāpēc arī ir vajadzīga šādas jaunas programmas, ekspertu programmas. Daži elementi netiks veikti pašā sākumā visās valstīs, bet tos uh, veiks tikai dažas dalībvalstis, kuras pēc tam nodošos rezultātus visiem. Pretkrāpšanas pasākumi un sadarbība ar Olaf. Vēlētos jūs informēt, ka īstenībā mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Olaf. Olaf izmanto CSI SNI tīklu, kas tiek finansēts no Moita 2013 programmas. Mēs eh, esam ļoti ciešā kontaktā ar viņiem, un viņi to Eiropas struktūras, lai pieslēgtos visām dalību valstīm, un tas tiek finansēts no Moitas 2013 programmas. Cieši sadarbojamies ar viņiem. Tas būtu viss. Lielas paldies! Lielas paldies! Es domāju, ka tas ir noteikti bijis ļoti derīgi. Tagad dodu vārdu atkal referentam Baldasāras kungam. Grazie, prezidente. Jo naturalmente ringrazio. Jā, paldies priekšsēdētājs kundze. Protams, kā gribu teikt paldies visiem tiem, kas uzstājās Šmita kungam, Koferatī kungam, Bilan kungam un jums par jūsu ierosmēm un arī par uh, laipnajiem vārdiem. Es domāju, ka tie jautājumi, kas ir īpaši izcelti, finanses, uh, to nepieciešamība, drošība, uh, un tā arī informācijas nozīme, kā arī visi iesaistīšu to pušu iesaistīšana ir ļoti, ļoti nozīmīga. Un tie ir arī galvenie punkti programmā, par kur tagad runājam. Mm, varam tikai pieminēt uh, to ļoti lielo kautējumu, kāds ir Eiropas ekonomikai viltojumu pirātiskas darbības dēļ. Un arī pārtiks produktu viltošanas un nepareizes marķēšanas rezultātā. Līdz ar to drošības jautājums muitas kontekstā ir ļoti nozīmīgs. Mums ir jārūpējas par to, lai sistēma patiešām būtu ļoti uh, efektīva un tiktu efektīvi pielietota, uh, lai uh, muitas iestādes varētu to efektīvi izmantot. Mm, muitas, regulār, muitas iespēžu regulāra informācijas apmaiņa arī ir ļoti nozīmīga. Par informācijas aspektu vispār runājot, jāsaka, ka mēs esam tādus procentu lielums norādījuši, kas tiešām ir absolūtais minimums. Uh, un to vajadzētu sadalīt uh, uz dažādiem sektoriem. Jā, protams, elastīgums ir iespējams, protams, ka tas ir um, nozīmīgs un esmu priecīgs uh, par to, ka kopā ar komisiju mēs varam tuvināt mūsu pozīcijas. Bet mums ir nepieciešams tāds uh, pamata sadalījums, nevis kaut kas tāds. Uh, neskaidrs attiecībā uz programmu finansējumu. Vēlreiz atgādināšu grozījumu iesniegšanas termiņš 12. novembris. Un liels paldies jums, jums par jūsu piezīmēm, ierosmēm un noteikti, ka to iestrādāšu arī uh, grozījumos. Priekšsēdētāji, jā, paldies, paldies visiem tiem, kas uh, piedalījās diskusijās. Līdz ar to šis jautājums ir izskatīts un vēlreiz atgādināšu jums, ka šodien Pulksnes 15. pēcpusdienā sāksim ar viedokļu apmaiņu ar komisāru Tajānī kungu, un jūs varētu jūs politiskajās grupās uh, reklamēt šo pasākumu. Tātad tiekamies šodien pēcpusdienā pulksnes 15.